Godātie kolēģi ierosināt atsākt darbu. Jo gada sākumā darbu darām ir daudz, jāorganizē tādas un šādas lietas attiecībā uz visu 2012. gadu, un tādā saistībā arī nonākam pie 18 darba kārtības punkta, un tas ir 2012. gada darba programmas um, dažādām aģentūrām. Jūs jau zinat, mēs esam tāda, nu, ļoti resursiem bagāta komiteja, jeb uzdevumiem bagāta komiteja. Mums ir, lūk, viena aģentūra, divi, viens centrs un divi fondi, kas ir sasaistīti tieši ar mūsu komiteju, mūsu kompetences lokā. Un, lūk, visu šo aģentūru un centru ekspertīzi, protams, ļaus uzlabot vēl tālāk mūsu darba kvalitāti. Uh, strādājot pie jautājumiem, kas ietilpst mūsu komitejas kompetencē un kas šodien ir ārkārtīgi aktuāli. Un tātad, saskaņā ar jau iepriekš izveidojušos tradīciju, un jūs jau daudz ļoti labi to pazīstat un zināt, došu vārdu katram no šo attiecīgo institūciju vadītājiem izteikties jums būs tā iespēja tiešā veidā mūs informēt par visu, ko grasāties darīt. Bet, nu, 6 līdz 8 minūtes katram, ne vairāk. Tā, lai pēc tam varētu norunāties vēl arī viedokļu apmaiņa. Tīri birokrātiskā manierē šos pārstāvis aicināšu uzstāties alfabēta kārt, kārtībā saskaņā ar viņu struktūru nosaukumiem. Un vispirms, tāpēc vispirms došu vārdu Kristai Sedlačekai, kas pārstāv Eiropas drošības darba aģentūru. Tā kā pazīstu šīs komitejas deputātus, tad domāju, ka varbūt labāk būtu, ka mēs jūs uzklausītu visus un tad pēc tam kopā uzdot jums jautājumu. Ja mēs uzdosim jautājumus katrai aģentūrai atsevišķi pēc tās prezentācijas, tad tādā gadījumā beigās pēdējiem Eiropas izglītības fondam laika nepaliks vairs nemaz. Tāpēc Sidličeks kundze jums pirmajai vārds, lūk, jūs varat nākt klajā ar savu, priek, mm, kaut, ko, savu priekšnesumu, apmēram septiņas minūtes. Lielas paldies! Paldies priekšsādātāji, vicepriekšsēdži, godātāji deputāti, dāmas un kungi! Liels paldies par šo iespēju, ko esat mums piedāvājuši, lai mēs varētu jūs informēt par mūsu nākamā gada darba programmu un arī pagājušā gada programmu. Savos dokumentos esam eh, piedāvājuši jums dokumentus par mūsu galvajiem projektiem, kā arī detalizētu darba programmu 2012. gadam. Un tāpēc vienīgais, ko es grasos darīt, ir pavisam tā virpusīgi pāris jautājumiem pieskarties un eh, atbildēšu uz jūsu jautājumiem, kas, protams, varētu izrietēt pēc tam, kad jūs būsiet izrietēt no tā, kas ir iepazinājuši ar dokumentiem. Mūsu organizācija turpin sniegt praktisku informāciju un palīdzību, kā arī atbalstu uzņēmumiem un darba ņēmējiem visā Eiropā un arī ārpus tās, tā, lai darba vietas būtu drošas un eh, darba apstākļi veselīgi. Mēs turklāt sadarbojamies ar valdībām, politiku, gatavotājiem, pētniecības aprindām, lai pārliecinātos, ka mūsu darbs ir atbilstīgs, tas ir lietderīgs viņiem. Šajos ārkārtīgi sarežģotajos laikos, kad bezdarbs ir ārkārtīgi pieaudzis un izaugsme ļoti neliela, gan darba ņēmēji, gan darba devēji, uh, var sajust kārdinājumu par svarīgāko uzskatīt ekonomiskā darba rezultātus, tātad ir kvantitatīvos rezultātus, ietaupu, domājot, ka jā, jā, jāsaglabā darba vieta pat tajā gadījumā, kad tas jādara uz darba ņēmē veselības rēķina. Taupības pasākumi, ko piedzīvojam visā Eiropā šobrīd, vēl vairāk sāsina šīs tendences. Tas, jāsaka, ir ļoti tuvredzīgs skatu punkts, un tas nozīmē, ka drīz vien par šādām kļūdām nāksies bargi maksāt. Un nāksies maksāt gan ar ekonomiskās darbības rezultātu samazināšanos, gan arī dažādu veidu negatīviem secinājumiem Nacionālo inspekciju rezultātā mums, eh, ja vēlaties, lai jūs vēl vairāk par to pārliecina, var jums pastāstīt par pāris piemēriem no mūsu nesen paveiktā darba. 2010. gadā, piemēram, publicējam Eiropas pārskatu par uzņēmumiem attiecībā uz jauniem e, un topošiem riskiem. Tas bija pirmais šāda veida ziņojums, kas veltīts tieši darba vietu un apstākļu kvalitātei Eiropā attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Informācija, ko guvām šī pārskata rezultātā, bija vienkārši abri, eh, satriecoša. Te bija informācija par dažāda veida uzņēmumiem, eh, darba apstākļiem, par tām barjerām, kas tur pastāv iemesliem, kādi eh, ir riska izvērtējuma neveikšanai šad un tad. Īsumā runājot, mēs konstatējam, ka MVU ir vajadzīga mūsu palīdzība un turpinām darīt visu, kas mūsu spēkos, lai to sniegtu. 2012. gadā esam paredzējuši sagatavot virkni detalizētu ziņojumu, kuru pamatā būtu mūsu sekundārā analīze. Līdz šim šo darbu, šis darbs ir spējis uh, norisināties ne tikai Bilbao uh, un izmantojam ne tikai mēs paši, bet arī politikas veidotāji visā Eiropā tad kā tad tīri praktiskā ziņā mēs izmantojam šos pētījumu rezultātus? Mēs turpinām attīstīt tiešsaistes režīmu riska novērtēšanas sistēmu, un šis instruments pilnīgi noteikti nāk kā tieša reakcija uz secinājumiem pētījumu rezultātiem, un tas reaģē uz Eiropas MVO un mikro uzņēmumu vajadzībām šeit pastāv plašas diskusijas Eiropā Eh, kur tiek apšaubīts tas, vai ir, rakstis, vai ir vajadzīgs rakstisks risku izvērtējums, un tiek izteikti šaubas par to, vai šāda veida prasība nerada liekas, lieku slogu eh, maziem vidējiem uzņēmumiem. Tagad zinām, esam konstatējuši, ka atbilstīgi riska izvērtējums pilnīgi noteikti ir tas izšķirīgākais punkts, kas nodrošina labu organizāciju darba apstākļiem. Tas ir tiešsaistes režīma instruments, ko viegli izmantot, un tas palīdz uzņēmiem ne tikai izpildīt savas juridiskās saistības, bet vienlaicīgi automātiski rada arī tālāku ziņojumu tajā brīdī, kad dati ievadīti sistēmā. Tas ir ļoti vienkārši izmantojams rīks, kas ir praktisks un ļauj mums pārliecināties, ka risku izvērtēšana notiek atbilstīgi ar, ar rakstiskiem pierādījumiem, pamatojoties uz modeli, ko veiksmīgi izveidojusi Nīderlandes valdība un viņa sociālie partneri. Un kas šobrīd uzstādīts vairāk kā. Uh, ar vairāk kā 150 atsevišķiem par sektoriem sadalītiem instrumentiem Nīderlandē. Tas tiešām ir tāds vingrinājums, tāds pasākums, kas parāda, cik lielu labumu dod efektīva darba ņēmēja iesaistīšana darbā un cik svarīgi vadībai apņemties ievērot augstākus veselības aizsardzības standartus darbā. Es gribētu pieminēt jums arī to, ka mūsu nākamā divu gadu kampaņa būs saistīta ar divām tēmām - vadības, pār, vadības līderību un darba partnerības. Tie ir šie divi, šis ir tas, šis divas maģiskās sastāvdaļas, kas var burtiski darīt brīnumus, kā esam novērē, novērojuši. Šī kampaņa sāksies aprīlī un jau šobrīd tā tiek atzīta par pasaules lielāko kampaņu, kas eh, notikusi šajā ves, darba veselības jomā jomā, tajā iesaistīts vairāk valsts kā jebkad iepriekš un tiek paredzēts divu gadu darba periods. Jūs par to vēl noteikti turpmākajos mēnešos dzirdēsiet daudz un dikti. Mūsu gaidāmās darbības Eiropas riska observatorijas ietveros eh, ir ārkārtīgi pieprasītas un darbs, ko veicam pie arvien jauno, jauno risku izvērtējumu saskaņā ar jaunām tehnoloģijām, arvien pieaug. Nu, var jums pastāstīt pavisam tieši. Neviens līdz šim vēl nav kritizējis to, ka tiek vērsts pla plašumā šis vidē draudzīgais, jeb zaļais sektors, bet, protams, pavisam pamatoti uzsvari jāliek tieši uz galvenajiem risku attīstības uh, izvērtējumiem. Tātad iesaistīto risku izvērtēšanu, to iespējamo samazināšanu un iespējams pat pilnīgu novēršanu. Vid, tas, ka kaut kas ir vidē draudzīgs vai zaļš, tas nenozīmē, ka tas ir arī drošs darba ņēmējiem, bet, at, ievērtojot atbilstīgus standartus, šāda veida riskus var novērst. Mūsu pieeja ir nodrošināt instrumentu kopumu, kas būtu kas būt saistīta ar praktiskas informācijas piegādāšanu pēc iespējas plašākā mērogā un kas e, varētu līdz ar to piedāvāt plašus dažādus e, produktu, plašu proktu, e, eh, spektru, ko tad, uz, kur tad uzņēmumi varētu izvēlēties tieši to, kas tiem vajadzīgs. Papildus šiem piemēriem mēs turklāt atbalstam arī Eiropas aktīvās novecošanas gadu, daram to vairākos savu darbu aspektos. Viens no eh, mūsu ilgtermiņa mērķiem ir uzsvērt to, cik ļoti vajadzīgs eh, darbiniekiem nodrošināt drošus darba apstākļus līdz pat viņu pensionēšanās dienai un arī pēc tam pāragra cilvēku aiziešana no darba tirgus parasti notiek tāpēc, ka viņi nespēja kaut ko vairs padarīt veselības dēļ, un tas, protams, ir milzīgs trēps uz, kopējas, uz kopējās Eiropas sejas. Tas maksā ļoti daudz gan cilvēciski, gan arī ekonomiskā ziņā. Darbiniekiem jānodrošina droši un atbilstīgi darba apstākļi. Tas ir vienīgais ilgspējīgais veids, kā ļaut viņiem atgriezties darba vietās arī pēc tam, kad viņi ir bijuši slimi, var noticis kāds negadījums, un tas katrā ziņā ir ļoti svarīgs indikators, kas nākotnē kalpos mums kā rādītājs par to, cik veiksmīgi esam darbojušies aktīvās novecošanas jomā. Un visbeidzot, Mums nepieciešams pavisam kritiski skatīties uz mūsu pašu veikto darbu, jāskatās uz to, cik, ļoti, cik būtisks ir mūsu dams, cik tas lietderīgs, kāda ir mūsu vieta kopējā politiskajā un ekonomiskajā klimatā un situācijā, kāds ir mūsu ieguldījums tajā, ka vēlamies sasniegt mērķus, ko Eiropa noteikusi 2020. gada stratēģijā. Kad es sāku strādāt eh, šajā savā darba vietā, Es uzsāku strateģiskās plānošanas procesu, kur eh, iesaistījās mūsu valde, ko veido savukārt dažādi valdību pārstāvi un citi darb, darbinieki. Tur tāpat pārstāvētas Eiropas iestādes, eh, darbinieki un visi citi, visi cits interesētās puses. Darbs šo, šobrīd turpinās. Un es ar lielu prieku jūs informēšu darba gaitā par to, kas nors, notiek šajā saistībā. Mūsu mērķis ir saglabāties par tādu kā ekscelences centru, ekspertīzes centru attiecībā uz darba kvalitātes apstākļiem. Um, un mums jāuzklausa darbinieki, darba ņēmēji, jāspēj viņiem navigēt pār šiem, mut, caur šiem mutļojošajiem ūdeņiem, jāsaglabā viņu motivācija, tā, lai viņi var dar, strādāt drošos, uh, un veselīgos apstākļos. Mums jāpalīdz arī valdībām, ir jāspēj informēt tās par to, ka nav nekāda cita veida, kā rīkoties. Šis ir vienīgais veids, kā rīkoties arī šajos skarbajos krīzes laikos. Un te jāsaka, mums ir pieredze, mēs to protam darīt, mēs varam piedāvāt pievienoto vērtību ļoti daudzos un dažādos līmeņos. Ar nepacietību gaidu iespēju jūs daudzas satikt gada gaitā, jo esmu paredzējusies, paredzējusi regulāri apmeklēt jūsu komiteju. Jūsu iesaistīšanās darbā un jūsu atbalsts mums katrā ziņā kalpojas mums par lielisku iedvesmu savotu un liels paldies jums par to. Paldies priekšādātāji! Merci beaucoup, merci de cette présentation. Liels paldies par šo ļoti precīzo prezentāciju, par eh, jūsu mērķiem 2012. gadā. Tagad pāriesim pie Eiropas profesionālās izglītības attīstības centra un dodu vārdu Kristīnam Lekmajeram. Paldies, priekšstādātājs kundze, Beres kundze, deputāti, deputāts, dāmas un kungi. Paldies, ka vēlreiz man ir iespēja pastāstīt par CDFO darbu šajā komitejā. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz paziņojumu, ko esam jums nesen nosūtījuši, briefing note. Tur ir runa par eh, to, kā attīstās, kā paredzētā praksa tiek īstenota Eiropas eh, mācību darba programmā. Un eh, ir izklāstīts arī prioritātes laikam no 2012. līdz 2014. gadā. CELEFOP Uh, sniedzu savu ieguldījumu iepriekšējā gadā pārpasim piecās konferencēs. Mēs organizējām 68 uh, seminārus un izstrādājām 108 politikas dokumentus. Uh, īpaši ir palielinājies mūsu citē, citātu skaits zinātniskajos dokumentos un mēs tagad tiek uz, tiekam uzskatīti par autoritatīvu, par autoritāti akademiskajās aprindās. Un tās ir sekmes, kas katru gadu ir jātaisno no jauna. 2011. gada budžets ataino labāku plānošanu un uzraudzību, tas arī jūsu nopelns. Un runājot par uzlabojumiem nākotnē. Mums jāuzlabo darbs ar eh, medijiem, plašsaziņas informācijas līdzekļiem un arī jāatzīst uh, dokumentu uh, eh, savstarpēji atzīstamību. 2012. gadā mēs strādāsim pie Eiropas uh, instrumentu tālākas īstenošanas. Tas attiec, piemēram, uz nacionālajiem kvalifikācijas ietvariem Eh, tiek arī labāk īstenot eh, Eiropas kredīta punktu pārneses sistēma. Tā tas jau tik darīts sākotnēji. Līdz ar to īzīvēt eh, uh, un Eiropas kvalifikācijas uh, ietvars un tie kļūst par svarīgiem Uh, svarīgiem instrumentiem, kas veicina kvalitāti un sinerģiju arī nacionālā līmenī. Un jo īpaši to nopelns ir konsistence un uh, salīdzināšanas spēja visās dalībvalstīs. Eiropās uh, tagad jau ir uh, šajā modelī jau sagatavota 10 miljoni uh, dzīves, ap, dzīves aprakstu internetā. Tomēr nepieciešama arī papildu pielāgojumi un instrumenti. Tas attiec arī uz izīvet. E Eh, īstenošanu un eh, validācijas mehānismi. Es gribu jums pastāstīt par to, ka ir nepieciešams īstenot šos instrumentus integrētā veidā. Tas ir būtiski svarīgi, ja mēs gribam izglītības un apmācības sistēmas padarīt elastīgāks un sniegt iespēju Eiropiešiem pāriet no viena veida izglītības uz citu veidu izglītību un apmācību un darbu. Tas nav nekas banāls, nedz arī vienkārši Mums vienlaikus ir jānodrošina ir caurskatāmība un salīdzināmība visās nacionālās sistēmās. Mēs e, atbalstām dalībvalstu centienus šajā salīdzināšanas procesā, kā tas tiek dēvēts. Te ir arī runa par vecu sistēmu, salīdzināmanību Un eh, tagad mēs vairāk uzmanības arī vēlamies pievērst pieredzei, kas gūta darba laikā, kvalifikācijai, kas gūta darba laikā un spēju tālākai attīstībai. Eh, šie faktori ir svarīgi, lai varētu sekot attīstībai darba tirgu. Mēs saskaramies darba tirgu ar milzīgu nelīdzsvarotību arī saistībā ar nodarbinātību un bezdarbu. Īpaši tas attiec uz tām valstīm, kuras ir smagi skārusi finanšu krīze. Nepieciešams ekonomiski ilgspējīgas atbildes e, līdztekušiem e, taupības pasākumiem. Taču pat šajos laikos e, darba devēji nevienmēr ir spējīgi uzņemt uh, rast eh, tādus eh, darbniekus, kas atbilst nepieciešamajām darbvietām. Dažkārt darbinieki ir pārkvalificēti. Tas ietekmē ne tikai efektivitāti un izaugsmi, bet arī nodarbinātības kvalitāti un arī konkrēto cilvēku labklājību. CDFOP um, eh, dara visu, kas tā spēkos, lai labāk saprastu um, dažādo nesaskaņotību Uh, īpatnības un veidus, kā varētu tās novērst, jo īpaši tagad krīzes apstākļos šie trūkumi kļūst ar vien uzskatāmāki. Pēc iespējas ātrāk jāizteno vecs sistēma un izglītošanās kontekstā. Tātad mums ir nepieciešams mehānisms, lai ietūkot to, ko mēs zinām par nepieciešamām prasmēm attiecīgajās izglītības problēmās attiecībā ar izglītības programmās. Eh, eh, darba devējiem jābūt labāk informātiem, informētiem par eh, nepieciešamajām prasmēm. Tas nozīmē informācijas par nepieciešamām spējām, integrēšana attiecīgajās izglītības problēmās un, programmās un dažādās apmācību programmās. Sistēmai jābūt ir atvērtai un elastīgai, lai nodarbinātie varētu labāk uh, īstenot uh, savus darba spējas. Es ceru, ka šie īsie komentāri jums ataino, cik skaidra ir mūsu saikne ar nacionālām valdībām un uh, sociālajiem partneriem, cik svarīgi mūsu darbs ir tieši šajā situācijā. ņemot vēro pašreizējo socioekonomisko kontekstu, šo problēmu risināšana vēl jau svarīgāk. Es ceru, ka man arī izdevās atainot to, ka mūsu starps ir saistīts ar savstarpēji ļoti uh, cieši saistītiem visdažādākiem aspektiem. Un ka mēs uzskatām, ka mums ir jāizmanto potenciāls pēc iespējas plašāk. Aģentūrai tika piedāvāts uzņemt papildu uzņemties papildu uzdevumus, piemēram, uzraudzīt Kopenhāgens procesu vai arī īstenot 20 eh, mērķi tālāku eh, sasniegšanu, vai arī izstrādāt vēl instrumentu, kas ļautu dokumentēt neoficiālo iegūto izglītību. Un, piemēram, arī sniegt savu ieguldību ESCO attīstībā, kas ļaus dažādas kvalifikācijas samēr, samērot. Tādā veidā tad arī varētu piemeklēt atsevišķus darbiniekus, kas nepieciešami darba tirgu. Vispēcot, es gribētu paziņot, ka remonts Sedefop ēkā tagad ir Grieķijas eh, kompetencē un 2011. gada novembrī šis remonts ir sākts un eh, domājams, ka līdz 2012. gadam eh, šo ēku remonts eh, beigsies, un tad mēs varēsim izmantot tās konferenču zāles salonikos. Un jāsaka, jaunā procedūra, kas sākās 2011. gada. Uh, kas sākās 2011. gada vasarā, cerams, eh, eh, beigsies šajā gadā, un tad CEDOF eh, kop no 2012. gada septembra iegūs jaunu direktoru. Dārgie kolēģi, no 2013. gada CDFOP samazināsies personāla skaits un ir pieprasīts, lai CDFOP budžets netiktu palielināts. Tas paredz palielināt mūsu resursu efektīvu izmantošanu, taču man ir bāžas, ka ir ar ierobežotu budžetu un ierobežotu personālu pieejamību svarīgi projekti būs jāatsauc un iespējams, ka arī debates un konferences, ka to skaits nākotnē samazināsies. Gribu pateikties parlamentam un jo īpaši nodarbinātības atcelo lietu komiteju par jūsu atbalstu un par labo sadarbību, kas ir raksturojas mūsu darba pagātnē. Un lūdzu arī nākotnē mūs atbalstīt. Lielas paldies! Merci beaucoup! Lielas paldies, saka priekšādātāji. Tālāk. Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds. Menendes Valdes kungs. Yeah. Yeah. <laughs> Oh, okay. Eh, merci beaucoup, Madame la Prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāti, dāmas un kungi. Šis ir jau otrais gads, kad strādāju šajā amatā. Pagājuši gadu, kad, pagājuši gadu, kad runāju ar jums, tikai mēnesis bija darbojies šajā darbā. Uh, Un tāpēc tagad ļaujiet man daudz pilnvērtīgāk likt priekšā mūsu fonda sasniegto un pastāstīt, ko darīsim 2012. gadā. Detaļās neiedziļināšos, jo jūs noteikti esat saņēmuši dokumentu, kopsavilkumu mūsu paveiktajam un arī, arī darba programmu nākamajam gadam. 2011. un 2012. gads būs pēdējais mūsu GR programmas eh, laiks kas nozīmē tiesības uz dzīvi un eh, iespējas izmantot. Šī trīsdaļu aģentūra pilnīgi noteikti mēģina izplatīt zināšanas tālāk politiku gatavotājiem, eh, nodarbinātības sociā, un sociālās politikas jomās. Mums 20 miljonu eiro negrasamies palielināt eh, cilvēku resursus. Mēs gribam palīdzēt pielāgoties atbilstīgiem, atbilstīgām maiņām ar šīs programmas palīdzību 2011. gadā izpildījām 99% budžeta, 180 publikācijas notika, tika sagatavotas vairāk kā tūkstots ziņojumi interneta vietnē. Un lūk, mūsu darba izpildes rādītāji, mūsu ekspertīdi izmanto interesētās puses ļoti lielā apmērā, vairāk kā 118 tūkstošos pētniecības dokumentos, kas tika leju pielādēt no mūsu interneta vietnes un vairāk kā um, 3300 citātu plašaņas līdzekļos tikuši veikti, nu, zinātniskāks ekscelences ziņā 450 citāti zinātniskos žurnālos Eiropā no mūsu teiktā un kas mums un jums svarīgi, arī politiku gatavošanas jomā 170 citāti ar mūsu konstatējumiem un zināšanām Eiropas Savienības politikas dokumentos. Tagad esam sākuši apsvērt nākamo četru gadu programmu no 13. līdz 16. gadam. Daudzslāņēns konsultāciju process, protams, arī parlaments tiks iesaistīts, valdības, darba ņēmēji, darba devēji. Eiropas komisija un tā tālāk. Un mēs šo četru gadu programmu prezentēsim parlamentā vēlākais 2013. gada janvārī. Mūsu pētniecības darbs fokusējies eh, pamatojoties uz politikām. Ir trīs galvenās rīcības jomas. Ir pirmām kārtām Eiropas pētījumi, tā piem, piemēram Eiropas Ehm, dzīves kvalitātes pār, pārskats, uzņēmuma pārskats, darba apstākļu pārskats, tad tālāk ir arī Eiropas observatorijas, rūpnieciskās attiecības, darba nosacījumi un ehm, pārmaiņu monitoringa centrs. Kā jau Kristians minēja, vēlamies turpināt šīs darbības, uh, lai arī mums vispirms būs jānogaida, kamēr tiek stājas spēkā jaunie budžeta noteikumi, kādi ir ierobežotie līdzekļi, lai redzētu, cik lielā mērā varam šīs darbības turpināt nākotnē. Darba kvalitātes un struktūra pārmaiņu uzraudzība krīzes laikā norisinās. Turpināsim to arī šogad, nu, piemēram, turpināsim skatīties uz to, kas noticis ar struktūru pārmaiņām, datu bāzē esam publicējuši vairāk kā 400 atbalstu pasākums, ko attiecīgi tad valdības izmanto. Struktūra pārmaiņas darba tirgu arī piedzīvos un esam redzējuši, ka te jā, nepieciešama pielāgošanās. Pastāv tendence, ka darba tirgus turpina polarizēties un ņemot vērā krīzi, darba vietas radušās Eiropā, bet divos ekstremālos virzienos - vai no nu ārkārtīgi augst, augst apmaksātas darba vietas vai ļoti zem apmaksātas darba vietas. Tāda ir šī vispārējā tendence, protams, dalību valstīs šie skaitļi ir atšķirīgi un tā tālāk. Esam sagatavojuši attiecīgas ziņojumus, esam iekļaujuši arī pilnu sadaļu un ziņojumu par mm, eh, nodarbinātību 2011. gadā. Darbu kvalitāte ir saistīta ar mūsu eh, pā, secinājumiem, tātad par pēdējiem 20 gadiem. Turpinam vēl analizēt šos datus, uzsāksim padziļinātu ziņojumu, kur pievērsīsimies darbvietu kvalitātei, liksim to priekšā parlamentam aprīlī, un šogad turpināsim veikt tālāku sekundāru analīzi, piemēram, attiecībā uz novatorisko pieeju uzņēmumos, centīsimies rast jaunus veidus, kā nodrošināt konkurētspēju un nodrošināt vienlaicīgi labus darba apstākļus. Tas būs saistīts jau ar nākamo uzņēmumu pārskatu, kur pētīsim uzņēmumu praksi 12. un 13. gadā. Mēs pievērsīsimies arī uz vecāku gada gājumu darba ņēmiem. Tas, protams, nav uh, nekas pārsteidzošs. Arī uzstājāmies ar uh, ievadrunu uh, Danijas prezidentūras lenčā Industriālo attiecību uzraudzība arī ir daļa no mūsu darba. Un ik gadu sniedzam atjaunot ziņojumu par algu situāciju, par algu indeksācijas jautājumiem, un to publicējam šoreiz arī ļoti savlaicīgi, tieši pirms aizsākās debats par uh, eiro, un tas, protams, viss ar šo jautājumu ļoti sasaistīts. Protams, visvairāk krīzes skārus tieši jauniešus. Un tieši tāpat kā pārējās trīs aģentūras, mēs visi kopā organizējam semināru parlamentā, cenšoties parādīt to, cik ļoti šīs aģentūras vienotra darbu var papildināt, otras darbu var papildināt. Šobrīd strādājam projektu, pie projekta ar jauniešiem un esam lēsuši, ka izmaksas 2021. dalību valstī ir apmēram 100 miljardi eiro gadā. Tas, tās tāds ļoti konservatīvs aplēses, ko esam veikuši veicot iekšējus pētījumus, un tas nozīmē, ka tikai 10% no grupas tiks reintegrēti. Bet, ja to darīsim, ietaupīsim 10 miljārdus. Protams, sociālās izmaksas, kas saistīts ar šo cilvēku atgriešanos sabiedrībā. Tāpat arī eh, nepieciešams uzraudzīt dzīves kvalitāti, mūsu sabiedrības eh, dzīves kvalitāti. Esam redzējuši, kā salīdzinās mūsu pētījuma rezultāti ar globāliem rādītājiem. Uzcēšanās līmeņas pēdējos laikos ir pieā, pie, pazeminājies arī jauniešu vidē visā sabiedrībā. Šobrīd beidzam trešo dzīves kvalitātes pārskatu un esam paredzējuši publicēt to jau šogad, tātad tur būs tādi jauni svaigi secinājumi, kas varētu piedāvāt jums papildus būtisku informāciju. Skatoties uz dzīves kvalitāti un pilsoņu problēmām, esam izstrādājuši virkni ziņojumus, veikuši pētījumus tādās jomās kā saimniecība parādu pārvaldīšana, novatorisku risinājumu meklēšanas un sociāliem pakalpojumiem. Nākamais fokus turpmāko četru gadu programmai ir šāds. Apsvērīsim vēl to ar valdi, bet uh, principā veizoju, ve, veidot atvesaļošanos pēc krīzes. Paldies par uzmanību. Merci beaucoup. La... Liels paldies. Pēdējā runātāja būs Madlēna Serbāna, Eiropas izglītības fonda. Man katreiz uh, ir jāsaka jūsu uh, pārstāvētā organizācija, mēs bieži vien eh, vienkārši šīs organizācijas devējam pēc to izviet, izvietošanas vietas, tātad jūs esat Turīnas organizācija, Turīnas fonds. Es esmu, es gribētu sākumā atteikties eh, jums un arī visiem nodarbinātības komitejas deputātiem jo uh, eh, 2011. gadā mums bija laba sadarbība ar Eiropas parlamentu un pateicoties tai bija arī veiksmīgi darba rezultāti. Un kā jau viss sacīja, mēs varam turpināt veiksmīgu sadarbību arī 2012. gadā un arī tālākajam finanšu periodam. Tātad šeit, nu es esmu jūs vidū, uh, es tātad esmu atbildīga par savu jomu un stāstīšu jums, ko mēs esam padarījuši 2011. gadā. Protams, eh, mūsu brīfingu eh, īso paziņojumu jūs jau esat saņēmuši šajā telpā. Nu, tad galvenās mūsu aktivitātes tur ir uzskaitīts, un tikai minēšu dažas prioritātes 2012. gadā. Kā visi apzinās, ETF, Turīnas aģentūra, darbojas Eiropas Savienības vārdā ārējai Eiropas Savienības politiku dimensijai izglītības, apmācības un nodarbinātības jomā. Mūsu darbs 2011. gadā eh, koncentrējās eh, uz 13 partneru valstīm, un mēs vienmēr rodzījāmies no mandāta viedokļa. Tātad bija vienošanās par ETF mandātu sadarbībā ar padomu Mēs eh, skatījām, kādas politikas eh, ierosinājums var piedāvāt un arī eh, apmainījāmies ar informāciju, kāda šīm valstīm ir par izglītību, un mēs arī raudzījām, kā var veicināt kapacitāti šajās valstīs. Un veicinājām e, zināšanu apmaiņu starp Eiropas valstīm, šīm valstīm, un arī sadarbojamies ar starptautiskām aģentūrām, kas ir aktīvas konkrēties valstīs. Ņemot vērā to, ka mēs strādājam kā politikas ierosinātāji, padomdevēji un kapacitātes stiprinātāji šajās valstīs, mana pirmā prezentācijas daļa būs veltīta Turīnas procesam. Turīnas procesu lielā mērā iedvesmoja jaunais uh, jaunā notikuma gaita, Kopenhāgens process, kuru pieminēja jau uh, eh, CDFOP direktors. Ļoti svarīgi, lai visā šajās partnervalstīs būtu uz pierādījumā balstītas politikas, nevis vienkārši kaut kādas neobjektīvas pagaidu politikas. Svarīgi ir, lai politikas izveids process eh, iesaistītu visas interesētās puses un lai tas arī nodrošinātu kvalitāti. Tas, ko nu pats sacīja, ir ļoti cieši saistīts ar Eiropas Savienības politikas prioritāti saistībā ar labu pārvaldību. Tā tad mūs interesē izveidot tādu valsts politiku visā šajās valstīs, kas nodrošināta uh, labas pārvaldības sasniegšanu, un tāpēc visi mūsu centieni ir vērsti uz kapacitātes eh, stiprināšanu, labas pārvaldības izveidēji. Šo darbu turpināsim arī 2012. gadā. Ar Turīnas procesu 2012. gadā mēs eksplicīti iekļaujam pārvaldības dimensiju visos eh, politikas analīzes aspektos. Kā darbs 2011. gadā ietekmēja notikumu gaitajās valstīs, ar kurām strādājam. Minēšu dažus piemērus. Moldova. Jaunais izglītības likums pamatojas uz uh, šīs politikas izvērtējuma darbu. Kosovā ir pieņemts ir pieņemts 2011. 2016. gada izglītības un apmācības plāns, pamatojoties uz kopīgo darbu Turīnas procesa ietekmos. Tunisijā mums bija tā laime uzraudzīt nodarbinātības ceļa kartas izveidi, un mēs sniedzām savu ieguldījumu visā šajā darbā. Taģikistānā politikas izvērtējuma aktivitātes atbalstīja nodarbinātības ministriju jaunas nodarbinātības politikas izstrādē. Tie ir tikai daži paraugi. Katra no šīm valstīm cieši sadarbojas ar mums, un 2011. gadā e, šīm valstīm izglītība un apmācība bija prioritāte. Un te es arī gribu paust savu uh, pateicību Ungārijas un Polijas prezidentūrām 2011. gadā. Uh, Tās arī nāca klajā ar mūsu darba rezultātiem izglītības un kultūras komiteja. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka šādā veidā darbs e, ir labi strukturēts un tas nonāk augstā līmenī sadarbībai ar dalībvalstīm. Un vēl viena lieta, kurai gribam pievērst uzmanību, ir kvalifikācijas ietvers. Es gribu parādīt, kā darbs uh, Eiropā iedvesmo tālāku notikumu attīstību partnervalstīs. Te es gribu at, at atsaukties to, ko pieminēja mans kolēģis no CDFOP. Esmu gandarīta jums pastāstīt par konferenci, ko mēs ar, organizējam kopā. Tajā piedalījās uh, 67 valstu pārstāvi. Tad šajā gadījumā mēs tiešām ejam viņu pus Eiropas valstu robežām. Eiropa ir iedvesmojusi citas valsts. Ir ļoti svarīgi norādīt to, ka šī darba iekšē, ārējā dimensija tiks skatīta arī 2012. gadā, tā tiks ņemt vērā. Šai gadā UNESCO organizē savu trešo kongresu eh, sadarbībā ar Eiropas izglītības fondu būs runa par kvalifikācijām, kam ir nozīme, un es būšu ļoti priecīgi visai pasaulē pastāstīt par Eiropas eh, sasniegumiem un Eiropas eh, spēju sadarboties ar tās partneru valstīm. Pastāv daudz valstu, kas eh, labprāt apgalvo, ka Tajās attīstība izglītības jomā arī iznās tāpat kā Eiropā, taču bieži vien tas ir pārspīlējums. Tur ir vēl daudz darām šajās valstīs, lai reāli uh, iedzīvotāji varētu gūt labumu no šiem izstrādātiem instrumentiem, nevis tikai tikt uz papīra izstrādāt šī instrumenta. Tātad mēs esam gandarīti par savu darbu, un šis darbs mums jāturpina arī 2012. gadā. Liela daļa no mūsu darba tiek īstenota šo valstu labā, tāpēc, lai no tām reāli no šīm politikām eh, labumu gūt reāli iedzīvotāji. 2017. gada arābu pavasars atnesa mums iespēju piedalīties daudzos veidos, sniedzot atbalstu šīm valstīm un šo iespēju mēs izmantojām, tāpēc mēs esam lepni jums ziņot, ka gan Tunisija, gan Ēģipte guva uh, ieguldījumu no Eiropas puses. Diemžēl sasniegumi vēl šajās valstīs šajā jomā nav tik lieli, taču 2012. gads sāksies 8. martā ļoti svarīgi notikumi, piemēram, Tunisijā Eiropas investīciju banka ir aicināta uh, uz pasākumu, lai attīstītu MVU, un tas ir arī Eiropas izglītības fonds. Ar jauno Tunisijas valdību mēs varēsim turpināt savu darbu, ko esam šai valstī jau iesākuši. Svarīgi, svarīgs ir šis uh, vidusjūras dienvidu piekrasts reģions, jo saistībā ar Uh, novecojošo uh, iedzīvotāju skaitu Eiropā. Uh, savukārt vidusjūras dienvidu piekrast reģionam problēma ir lielais jauniešu skaits, jo tuvākajā laikā jāizvēlas 60 miljoni jaunu darba vietu. Un tā mēs varēsim arī katrā reģionā īstenot citu veidu politiku. Taču vēl ir svarīgi Austrum Eiropā notiekošais. Un tāpēc Mēs turpināsim darbu, darbu nodarbinātības tirgus izstrādē. Mēs uh, uh, spriedīsim, kāda ir situācija Ukrainā, Moldovā, lai izvērtētu, kādas prasmes tirgu ir nepieciešams. Jo vēl ir jādomā par zaļajām prasmēm, kā, kurām nav robežu, un e, šeit arī Eiropa var runāt pārliecinošā balsī savās partnervalstīs. Runājot par 2012. gadu, es gribētu arī pieminēt mūsu darbu migrācijas jomā. Mobilitātes partnerības e, nolīgumi ir ļoti svarīgi, tie ir tādi ir noslēgti ar Moldovu, Armēniju un Gruziju, un austrumos, e, dienvidos ar Maroku un Tunisiju. Mēs gribam jums sniegt informāciju, ka pateicoties mūsu ieguldījumam, ieguldījumam mobilitārs partnerība ar Moldavu tagad iekļauj arī prasmju dimensiju, un šī dimensija tiks iekļaut arī citos, citos mobilitārs partneri, partnerībās. Mēs tagad izvērtējam arī prasmju dimensiju migrācijas jomā. Uh, Jo tas ir svarīgi, lai mēs Eiropā spētu iz, izmantot migrantu prasmes. Un vēl es gribētu jums pastāstīt par tādu pagaidu secinājumu. Tiemžēl augsti kvalificēti imigranti par savu gala mērķi migrējot neizvēlas Eiropu. Es esmu jūsu rīcībā, kad vien vēlties eh, man uzdot jautājumus vai tālāk risināt kāds projekts. Uh, Līdztiesīga pieeja izglītībai un nodarb, nodarbinātībai ir būtiski svarīga visās valstīs, un tāpēc 2012. gadā mēs īpašu uzmanību pievērsīsim teritoriālajai kohēzijai, sadarbojoties ar daudzām partneru valstīm. Eiropas izglītības fonds no budžeta pārvaldības viedokļa ir izmantojis 99,7% no budžeta, un tas, uh, tātad mēs esam izmantojuši savu budžetu 2011. gadā. Mūs ļoti uztrauc uh, politika 2013. gadam, jo tiek samazināts gan budžets, gan personāla skaits, jo patiesībā viss darbs taču ir saistīts ar cilvēkiem. Liels paldies! Paldies par jūsu entuziasmu, atjaunoto entuziasmu, sāku Beres kundze, jūs atkal esat patiesībā pārsniegusi jūs runai eh, atvēlēto laiku šar, Šarķie kundze un tad Sarkas kungs. Merci, madame. Liels paldies priekšādātāji! Paldies visiem, kas uzstājās! Tagad es arī gribu eh, runāt ar jums par šīm darbībā. Mums viss šīs struktūras pilnīgi noteikti ir vajadzīgs. Tas nav nekāds, tā nav nekāda luksus preci. Mums ir skaidrs, ka visi šie lēmumi ir jāpieņem un mums jūs palīdzība ir vajadzīga. Un tāpēc gribu uzdot jautājumu Bilbao iestādēji, kas strādā pie veselības aizsardzības darbā. Šobrīd strādājam šeit komitejā pie jomas, kas ir ārkārtīgi populāra nu, jeb nepopulāra, respektīvi veselība un aizsardzība darbā saistībā ar elektromagnetiskajiem laukiem. Esam centušies uh, saņemt informāciju no jums, tā lai jūs varētu šo darbu atbalstīt. Un vai jūs varētu mums lūdzu precizēt, pastāstīt, kāpēc jūs nespējāt uh, pozitīvi atbildēt uz mūsu lūgumu pēc papildus informācijas? Otrais jautājums, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi nozīmīgs un ko pieminēja vairāki no jums, respektīvi eh, kvalifikācijas jautājumu un tālāk attīstību Eiropas jomā. Mums ir vajadzīgi jauni kvalitatīvi darbinieki, bet kā jau, un kā jau jūs uzsvērāt, eh, pēdējā uzstāšanās brīdī šeit ir milzīgi liela saikne starp migrāciju uz Eiropu un kvalificētajiem darbiniekiem. Nu, lūk, Vai nevajadzētu tad šeit šo saikni arī izmantot un gribētu šeit dzirdēt precīzāku informāciju, tātad precizējums? No vienas puses strādājam pie migrācijas jautājumiem, lūk, visām šīm kopējām atļaujām eh, un tā tālāk, darba atļaujām un tā tālāk. Un otrs puses strādājam pie kvalifikācijām. Un te taču vajadzīgs kaut kāda veids, eh, veida analīzes pamats šajā saiknē, šajā plaksnē. Un varbūt jūs varētu pastāstīt mums kaut ko mazliet vairāk par to visu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk Serkas kungs, un pēc tam būs Bauers kundze. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu aģentūru direktoriem un fondu direktoriem teikt paldies. Es varu piekrist tam, ka viņi veic lielu darbu integrācijai, un mēs parlamentā, protams, vēlamies arī turpmāk ar viņiem labi sadarboties. Tādēļ sirdnieks paldies par jūsu mutisko prezentāciju un arī par rakstiskiem dokumentiem. Noteikti, lai to visu sagatavotu, vajadzēja arī vēl laiku, arī vēl to visu pārbaudīt. Bet tomēr man palikuši vēl daži jautājumi. Pirmkārt, jautājums jums visiem. Esmu pārsteigts, redzot, kāda rezultāta ir attiecībā uz rezultātu indikatoriem, bet eh, neraugoties uz efektivitātes kritērijiem, manuprāt, krīze un budžeta ierobežojumi prasīs vēl vairāk efektivitāti. Es domāju, ka vajadzētu padomāt, kādas izmaksas būs raugoties uz šiem rezultātiem, vai no jūsu puses arī tur ir indikātori? Un ja tādi vēl nav, vai varbūt vajadzētu nākamajos mēnešos un gados padomāt par šo jautājumu? Kas attiec uz mūsu politisko grupu un kas mūs visvairāk vēl interesē, tas ir galvenokārt vērsts uh, uz pārstāvi no Bilbao. Es Dānijas ministrē šodien uzdeva jautājumu, jo no komisijas nav tādas baumas, kā Eiropas stratēģija drošības un veselības aizsardzībai krīzes dēļ tiks īstenota vēlāk. Īstenībā tam vajadzētu būt otrādi. Nozīmē, ka jaunā stratēģija tiks atlikta uz vēlāku laiku, un ministri teica, ka tiek strādās pie tā, ka tie semināri, kas ir sagatavot, lai viņi tie patiešām notiktu. Jaunie stratēģijai man šķiet, ka tas atstās kādā stravā rezultātu, ka tas viss būs eh, novēloties. Varbūt jūs, ņemot vērā jūsu zināšanas par aktuālo situāciju, varbūt jūs varētu norādīt uz to, ka ir noteikti nepieciešams eh, iegūtīt šīs investīcijas, lai izvairītos no tā, ka mēs spērtu sojas atpakaļ. Līdzīgs jautājums, kas ir virzīts eh, līdzīgā plāksnē par kritērijiem no komisijas puses, kam visam ir tāds uh, kopīgais nosaukums, ka ir vēlme samazināt birokrātiju saistībā ar uh, darba drošību un veselības aizsardzību darba vietā. Pateicoties Eiropas stratēģijai un veiktajiem darbiem, protams, dalību valstis ir kaut ko jau izdarījušas, bet labprāt uzzinātu, kāda ir uh, reālā situācija šajā diskusijā, kādā virzās uz priekšu. Manuprāt, dzīve sastāv no kaut kā vairāk, ne tikai no panākumiem ekonomikā. Un tieši darbs mazos un vidējos uzņēmumos parāda, ka ir svarīgi, ka ir īpaši daudz ir jādara šajā jomā. Tālāk jautājums, kas attiecas uz CDFOP. Par profesionālo izglītību un tālāk izglītību Eiropā. Es domāju, ka daudziem ir jāsaņem tālāk izglītība vai arī jāmaina kvalifikācija. Gribētu uzdot jautājumu, kādas investīcijas ir paredzētas un vai jūs strādājat arī pie šī temata. Labprāt, uzzināt to no jums. E, jautājums Menendes Valdes kungam. Kāda ir situācijas ar Eirofondu saistībā ar pārstruktūrizācijas tendencēm Eiropā? Par šo tēmu gribētu teikt sekojošo. Mēs šajā komitejā sagatavosim ziņojumu, un es būšu referents par šo jautājumu, vai būtu iespējams mums eh, arī doties uz Dublinu, lai saņemtu padziļinātu informāciju par to, kāds ieguldījums, kādas analīzes ir saistībā ar pārstrukturizāciju. Gribētu zināt eh, visus faktus, visus kritērijus un neņem, lai nebūtu jāņem vērā tikai ekonomiskā pārmaiņa vai tehnoloģiskās pārmaiņas. Vārdas kungs, jūs arī runājāt par krīzes ietekmi uz jaunajiem cilvēkiem. Jūs īsumā tam pieskārāties, bet es labprāt gribētu uzzināt arī vēl kaut ko papildus par to. Mums jau bija dienesta brauciens uz Turīnu, mēs braucā, runājām ar pārstāvjiem, bet eh, tur bija ļoti lieli sarežģījumi ar infrastruktūru, un arī jūsu pētniekiem arī bija sarežģījumi strādāt. Es nezinu, un gribētu jautāt, vai darba apstākļi jums ir uzlabojušies? Jo darba apstākļi bija tādi samērā nožēlojami. Neraugoties uz visu, ir iespējams konstatēt, ka jūs esat eh, padarījuši ļoti svarīgu darbu. Jūs teicāt, ka 11 valstis eh, pēta un sako līdz tam, ko jūs turienā darāt. Pēdējais jautājums. Kāda ir situācija ar jaunajiem parlamentiem, jaunajām valdībām? kā izskatās situācija ar sadarbību ar uh, Arābu valstīm. Situācija ir tāda, ka no viņa puses tāda noraidījums uh, no Eiropas un arī no Arābu pusēm. Paldies tāga, Balvers kundze. Thank you so much. Lielas paldies priekšādētē. Man trīs īs jautājumi. Pirmam kārtam veselības aizsardzības darbā jau eh, pārstāvēja Sedlačekas kundzei. Protams, ka ņemam, eh, protams, atzinīgi vērtējam šo jauno moderno riska izvērtēšanas instrumentu. Vai šis instruments ir pieņemam, pieejams arī atbilstīgās valodu versijās, jo man šķiet, tas ļautu šo instrumentu izmantot daudz plašāk. Tas būtu daudz draudzīgāks lietošanai visā Eiropā. Otrs jautājums. Tas izriet no mūsu gūtās pieredzes apmeklējot šo institūciju Bilbao. Toreiz saņemam informāciju, ka neskatoties uz to, ka šī ir jau veca, tradicionāla aģentūra, nekā tur jauna nav, joprojām, joprojām viņi nebija spējuši noslēgt vienošanos par mītnes vietu. Kāda situācija ir šobrīd? Vai beidzot ir izdevies noslēgt šo, pabeigt šo procedūru? Un, ja ne, tad ko mēs varam darīt lietas labā? Un vēl īsts jautājums arī Eirofonda. Tas ir šāds. Vai esat iesaistīti monitoringā attiecībā uz Romu stratēģiju. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Tālāk Baka kungs. Un pēc tam Benerabatu kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu teikt paldies par interesantiem izklāstiem. Gribētu uzdot pāris jautājumu no vienas puses par sociālajām sistēmām. Tas nozīmē, ka mēs esam saskārušies ar eh, vecuma eh, robežu paaugstināšanu lietu pensijā. No vienas puses, no otras puses ir jākonstatē, ka darba vietas uzņēmumos tieši vecākiem darba ņēmējiem dažādu iemeslu dēļ trūkst. No šīs dilemmas pašlaik ir ļoti grūti tikt ārā. Otrais jautājums. Diskusija par labu notiek tā, ka tiek uzdots jautājums, vai bezdarbs ir drīzāk tā struktūrāli noteikts, vai tas ir struktūrāli iemeslu dēļ, un uh, vai e, par daudz ir koncentrēšanās Eiropā uz e, pakalpojumu sektoru vērts drīzāk cikla dēļ. Un, e, ja paies kaut kas laiks, tad varēs tikt radītas darba vietas. Treškārt, par ziņojumā par uh, vidusposmu pārskatu, kur mēs veicām uh, vietējumu par uh, veselības uh, situāciju darba vietās, ir ļoti daudz pieauguši psihosomātisko uh, slimību skaits, stress darba vietā, slikti darba apstākļi izraisa šīs slimības. Gribētu uzdot jautājumu, vai iespējams, ka iesaistītās pašnas to arī tā saskata, ka pārstrādājot 89. gada direktīvu, lai šajā jaunajā formā eh, par tām profesijām, ko nosaka, ko izraisa darba apstākļi, varbūt, ka tur varētu to mainot, eh, panākt risinājumu. Manam uh, Binaha. Paldies, Benaraba Tūkundze, lūdzu. Paldies priekšādātājiem. Man divi pirmie jautājumi ir drošības aizsardzības darba aģentūrai. Gribēju zināt, kāda veselības analīze attiecībā uz individiem ārpus uzņēmuma ir veikusi šī struktūra un ko jūs tur varētu darīt. Respektīvi, lūk, kāda ir darbinieku dzīve mājās, nu vai, piemēram, kas notiek ar pašnodarbinātājiem. Uh, Otrs jautājums ir saistīts ar, ar skeletu muskulatūras problemātiku. Tas, protams, saistīts īpaši ar smagu automašīnu vadītājiem un tā tālāk, arī cita veida administratīviem darbiniekiem, kur pilnīgi noteikti, noteikti tāda, nu, tāda pastiprināta sēdoša pozīcija tiek ievērot. Un tālāk eh, izglītības fondam pirmais jautājums. Jūs teicāt, ka kvalificētie migranti neierodas Eiropā. Nu, bet kur tad viņi dodas uz ASV, Ķīnu, kur citur? Otrs jautājums. Jūs runājat par to, cik svarīgi e, ir darba ņēmēji no valstīm, kur nu pat bija Arābu pavasars, Tunisija, Ēģipti, jūs minējāt. Tātad sadarbība, ko jūs īstenojat, tā mūs interesē ļoti, vēlamies sociālo aizsardzību šeit nodarbināt. Vai jūs varat, e, vai jūs strādājat arī pie kvalifikācijas un sociālās nodrošināšanas jautājumiem šajās valstīs. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, priekšādātāji, gribu pateikties visiem četriem runātājiem un par visu, ko viņi dara. Papildus saviem konkrētajiem pienākumiem, protams, ir arī tādi pārsektorāli jautājumi. Nu, piemēram, jautājumi, kas saistīti ar sociālo nevienlīdzīgumu īpaši šajā vienotajā tirgu tas izpauž spoži. Un šis, ne, šī nelīdzsvarītība, nevienlīdzums ir ļoti dažādās jomās - darba apstākļos, profesionālās kvalifikācijās un tā, tā, un tā tālāk, eh, algu ziņā un, un pensiju ziņā. Un gribēju zināt, vai savu pienākumu ietvaros un savu konkrēto instrumentu izmantošanas gaitā Eiropās un tā tālāk, Eures un citu programmu ietvaros, uh, Vai viņi ir izjutuši to, ka šis sociālais nevienlīdzīgums ir bremzes, ir kā bremzes izaugsmēji? Un ja tas tā ir, tad vai viņi ir analizējuši šo fenomenu? Vai ir spējuši izmērīt uh, kaut kāda veida indikātors, mēģināt rast risinājumus, rast instruments, kas ļautu mums vairāk, sma, pamatīgāk pārdomāt šo jautājumu, jo sociālā konverģence bija jautājums, ko apspriedam ar Dānijas ministru šorīt. Tas, protams, ir svarīgs jautājums. Un mūsu nodarbinātības komitejā, sociālo lietu komitejā arī gatavojam ziņojumu kas būs saistīts tieši ar novatorismu sociālajā jomā, un referenti vēlas, protams, pievērsties tieši nodarbinātības jautājumiem, un tāpēc mans jautājums ir saistīts, protams, tieši ar šo konkrēto ziņojumu. Man interesētu uzzināt, vai šīs aģentūras ir sagatavojuši kādus priekšlikumus tieši šādā ziņā, kāda novatoriska pasākuma, novatoriskas idejas varētu tikt izmantotas nodarbinātības jomā, nu, piemēram, arī nākotnē, lai nodrošinātu lielāku sociālo konverģenci. Paldies, saka priekšsēdētāji. nu, varbūt tad varētu atkal tādā pašā kārtībā dot iespēju visiem četriem runātājiem atbildēt uz jautājumiem. Un tad katrs no jums varētu atbildēt uz tiem jautājumiem, kas tika vērsti tieši pret viņiem, kas tika uzdot tieši viņiem. Vispirms tā tad Kristas Eldačeka. Jā, yeah, thank you very much. Jā, liels paldies iesākumam par elektromagnetisko lauku. Es domāju, tas nebija manā amata uh, izpildīšanas laikā, taču es zinu, ka mēs saņēmām daudz jautājumu par elektromagnetiskā lauka ietekmi uz veselību un drošību darba lietā. Mums uh, bija pienākums, un cerams, ka mēs to izpildījām, taču vēl ar vienu, uh, acīm redzot, ir jāsniedz vēl papildu informāciju. Uh, Mēs vienkārši pievērsāmies vismodernākajiem pētījumiem, pētījumi, kas balstās uz reālo pieredzi, kā elektromagnetiskais lauks ietekmē cilvēkus. Šādi dati ir pieejami, un es domāju, vēl citi pētījumi nav jāveic Un aģentūra var sniegt šos datus. Bet tas, kas mums ir eh, jādara, iespējams, ka jautājums tika nepareizi uzstādīts, eh, jo tas bija pirms mūsu. Eh, pirms es stājos savā amatā. Mēs nevērtējam datus no politiskā viedokļa. Mēs tos vienkārši sniedzam pilnīgi neitrāli. Mēs sniedzam informāciju par esošajiem mērījumiem, uh, taču mēs, protams, nevaram izvērtēt politiskus lēmumus dalībvalstīs. Es esmu strādājis vairākās dalībvalstīs un e, pētījumu interpretācija dažādās dalībvalstīs visnotaļ atšķiras. Un tas nav mūsu uzdevums, un mēs nedrīkstam šādi rīkoties no. Uh, analizēt politiskos, politiskās aktivitātes vai šādi interpretēt e, statistikas datus. Taču vēl ar vienu darbs nu, no mūsu puses ir darāms, mums ir jāsniedz uh, statistikas dati jums, un šāda data taču jau pastāv. Un tas varētu veicināt tālākas diskusijas. Otrais jautājums bija šāds. Vai mēs varētu padomāt par rādītājiem, kā taupības politika ietekmē aģentūra. Jā, sapratu pareizi šo jautājumu. Jā, viens no labiem paraugiem ir aģentūra tīklus. Mēs cieši sadarbojamies, lai uzlabotu aģentūru darbu. Piemēram, mēs domājam par kopīgām Uh, apmācību telpām, kas varētu kalpot vairākām aģentūrām vienlaikus. Bet arī citās jomās mēs mēģinām sadarboties, lai mazinātu administratīvo slogu katrai aģentūrai atsevišķi. Eiropas uh, drošības un veselības uh, darbā stratēģija. Uh, Tas darbs tika aizsākts pirms es stāju savā matā. Pirmā stratēģija aģentūrā bija tāda, ka tagad mums ir jāstrādā ar komisiju roku rokā un jāsāk kopā. Uh, izstrādāt šo te uh, Eiropas drošības stratēģiju līdztaks mūsu stratēģijai. Mums bija diskusijas ar komisiju, un man, mēs vienojāmies to darīt šādi, un mēs centīsimies sniegt atbalstu pēc iespējas vairāk, un mans termiņš Bilbao aģentūrā bija 2013. gada beigas, tādas, uh, tāda bija vienošanās saistība ziņojumā, taču tagad ir. Uh, jā, būs jāpārskata šīs termiņš, jo arī komisija ir atlikusi uz vēlāku laiku savu termiņu. Tātad līdzīgi rīkosimies arī mēs saistībā ar Eiropas stratēģiju. Taču katrā ziņā mēs atbalstām šos centienus un šajā ekonomiskā spiedienu un uh, taupīs pasākumu uh, laik, laikā ir īstais brīdis izstrādāt jaunu drošības stratēģiju darba vietās. Un tad vēl bija jautājums par ekonomisko ietekmi uz profesionālo drošību. Es tikai gribētu vēl pieminēt, ka 2012. gadā mēs arī sākam domāt par informācijas sniegšanu, par to, kā uzņēmumu līmenī būtu izmantojami uh, Uh, instrumenta restruktūrācijas procesam, lai uzlabotu uh, uzņēmumu darbu restruktūrācijas procesā, izmantojot konkrētus instrumentus, un tas ir arī saistīts ar Eiropas projektu, kur ir paredzēta iespēja reaģēt uz uh, uzņēmumu restruktūrāciju ļoti konkrētā veidā. Un tālāk jautājums par interaktīvo risku. Jā, mēs jau sākām tulkot eura deviņās valodās, un mēs arī mēģināsim to tulkot vēl citās valodās, cik vien tas ir iespējams, jo iespējams jūs lasījāt mūsu dokumentā, ka pat laban. Uh, gan drīz 17 dalībvalstis izmanto eiro vai arī ir paudušas eh, nepārprotami interesi šīs sistēmas izmantošanā. Līdz ar to galvenais uzdevums būs eh, sniegt atbalstu šī instrumenta tūkošanā. Vienošanās par eh, mītnes vietu es varētu jums sniegt jaunāku informāciju. Pirmās diskusijas bija saistītas ar eh, Basku zemes valdību. Eh, Basku zemes eh, valdība uzskata, ka Bilbao aģentūra mm, savu darbu veids pietiekoši augstā līmenī un valdība vēlas mūs atbalstīt, taču nekādu konkrētu atbildi finanšu atbalsta ziņā mēs nesaņēmām. Bija tikai minēts, ka Bilbao esošā ēka tiks uh, nodot mūsu rīcībā, taču nekādas konkrētākas informācijas nav. Februārī mēs vadīsim sarunas ar jauno valdību Spānijā, Madridē un lūksim arī šai valdībai sniegt savu atbalstu attiecībā uz šo nolīgumu un sniegt arī finansiālu atbalstu Bilbao aģentūrai. Bet, nu, tāda tā situācija pat labāk, protams, mēs pie tā vēl strādājam. Uh, vecāka gada gājuma strādnieki, tā darbinieki, kas arvien vairāk noveco. Gribētu atgādināt, ka pagājušajā gadā mēs sākām izstrādāt uh, vairākus datus saistībā ar 2012. gadu aktīva novecošana un uh, darbinieku novecošana uzņēmumos ir viena no mūsu svarīgākajām darbības jomām. Mēs mēģināsim pielāgot darba vietas uh, novecojošu cilvēku vajadzībām, bet arī mēģināsim sniegt uh, vadībai instrumentus, lai tā varētu strādāt ar visdažādākiem sabiedrības locekļiem. Tātad te ir runa par līdalību, līderību un līdzdalību. Un te mēs iekļausim arī dažādas, eh, dažādu darba spēka aspektu uzņēmumos. Tātad uzņēmumi arī tie būs jāņem vērā. Runājot par psihosociālo darba aspektu, protams, arī tas ar vienu ir daļa no mūsu pētījuma. Mūsu pētījums uzņēmuma līmenī norādīja pavisam nepārprotam norādīja, ka e, veselība cieši no psihosociālā riska, un šis risks arvien pieauga gandrīz visās nozarēs. Un, protams, mēs jau tagad reaģējam uz to, tagad pastāv kampaņa par līderību un, līderību un līdzdalību. Tajā ir paredzēts uh, informēt sabiedrību par šo aspektu, bet arī piedāvāt eh, stratēģijas risinājums visos līmeņos. Un kā jūs zināt, 2013. un 2014. gadā mēs izvērsīsim kampaņu par psihosociālo risku. Mēs arī gatavojam informatīvas pakotnes, sadarbojoties ar mūsu partneriem. Tas skar jautājums mm, šīs situācijas risināšanai. Es nezinu, vai 1989. gada direktīvas grozījums daudz līdzēs šai situācijā. Mūsu skatījums ir tāds, ka pa daļai informācijas trūks, tātad informācijas sniegšana ir milzīgs un ļoti svarīgs uzdevums. Taču vēl ir runa par mazo un vidēju uzņēmumu apgādāšanu praktiskiem instrumentiem, ko šie uzņēmumi reāli varētu izmantot. Ehm, te ir runa par eh, sadarbību ar eh, arotbiedrībām, nodarbināto, jeb darba spēku pārstāvjiem. Tas daudz palīdzētu. Nākošais jautājums. Ehm, kā vērtējam? Uh, tādas strādnieku, darbinieku veselības stāvokli, kas ir pašnodarbināti. Tas nav Bilbao aģentūras tiešais uzdevums, taču netieši mēs šādu informāciju saņemam. Piemēram, strādājot pie sieviešu veselības jautājumiem, mēs, protams, pievēršam uzmanību tam, ka sievietes vēl ar vien strādā uh, mājās, un līdz ar to veselība no tā cieš vairāk nekā eh, tādi cilvē, tādiem cilvēkiem, kas eh, strādā tikai darbā. Bet, nu, jāsaka, tā nav mūsu mērķa auditorija, ar kuru mēs nodarbojamies. Mēs esam atbildīgi tieši par darbiniekiem uzņēmumos. Skelēt muskulatūras uh, eh, problemātika. Jūs eh, varat lasīt jau avīzēs, ka šī, šis stāsts turpinās, jo skeletu muskulatūras eh, veselības problēmas vēl ar vien turpinās. Tas skar eh, ļoti lielu darbspēku īpatsvaru. Mēs esam iekļaujuši aspektu eisena projektā. Jūs uh, redzēsiet, kad nāks klajā publikācija par skeletu muskulatūras traucējumiem uzņēmuma līmenī. Te mums arī būs kampaņa par to, kā izvairīties no šādas, šādām sakāms veselību. Un kā jau jūs minējat, viens no galvenajiem apsvērumi, kāpēc šādas problēmas rodas, ir tas, ka pastāvīgi cilvēks ir uh, sēdu stāvoklī, un uh, arī mēs mēģināsim uh, risināt šo situāciju, izvairoties, izvairoties no tādas sliktas uh, situācijas. Uh, situācijas uzņēmums. Uh, man tiešām negribētos jūs pārtraukt, saka Beres kundze, bet uh, jūs laiks ir izsmelts. Jā, labi, saka Sedlačekas kundze, tad es došu vārdu nākošiem runātēm. Es mēģināšu izteikties īsi. Runājot par migrāciju, migrantu kvalifikāciju, mums nebūtu jāaizmirst kvalifikācijas ietvars Te princips ir noskaidrot, kādas eh, spējas ir nepieciešams. Tātad, ja mēs varētu atzīt eh, viņu kvalifikāciju, tad migrantiem tas arī palīdzētu. Mēs, protams, zinām, ka nevienmēr ir eh, pietiekoši augšīga kvalifikācija. Ja jūs man jautājat, vai tā ir daļa no mūsu kompetences um, jomas, jā. Um, februāra beigās būs, eh, nāks klājā pētījums eh, par šo četru eh, gadu secinājumiem, kas attiec arī uz migrāciju, ne tikai uz to, bet arī to. Un tad tālāk mums vēl nav noteiktu uh, konkrētu līdzekļu, kas būtu mm, veltīti tieši šai jomai. Uh, Un runājot par novecojošo darba spēku, tad, protams, ja mēs vēlamies, eh, lai šie cilvēki turpin strādāt, tad mums tie ir, tā sakot, jāmodernizē. Un tie, kas eh, mums būtu jānostāda vienā solī ar šodienu, protams, ir visgrūtāk arī izglītojami. Tad eh, te tiek piedāvāts moduļu formāts Te ir darīšana ar to, ka cilvēki ir ļoti dažādi. Protams, jādomā arī, kā, kāds finansējums būs pieejams un kā cilvēki pielāgojas pārējais periodiem. Tika vēl uzdots jautājums, un te man jās par novecošanu. Man jāsaka, ka novecošana nav saistīta tikai ar nodarbinātību, bet tā ir, mm, mil, tās ir milzīgas uh, izmaiņas, kas attiec uz visām jomām. Mēs zinām, ka Francijā ir īstenots liels darbs attiecībā uz mājās nodarbinātiem cilvēkiem. Tos tiek arī dēvē par mājās nodarbinātiem uzņēmējiem. Tie ir arī darbi, tās ir darbvietas, kas, kur skaits nākotnē varētu tikai pieaugt, un mums ir jālūkojas uh, jāmēģina panākt šo cilvēku atzīšanu un lai viņi tiktu iekļaut kādā oficiālā sistēmā. Pat labam tā ir galvenā problēma šiem cilvēkiem, šādas sistēmas nav. Runājot par sociālo nevienlīdzību, ne, mēs nenodarbojamies ar šo tēmu kā tādu, taču runājot par profesionālo izglītību un apmācību un izglītību plašāk, Mums ir jānodrošina, ka visiem ir vienāda pieeja izglītībai, taču arī uh, jāatzīst, ka aktīvajiem pilsoņiem te ir lielāks iespējas. Un tad vēl atgriežos uh, pie jautājuma par ietaupīšanas iespējām aģentūrā. Jā, šāds iespējas vienmēr pastāv divi paraugi, piemēram, pieci CDFO personāla darbinieki pastāvīgi ir bijuši misijā. Šīs misijas izmaksā daudz, īpaši tad, ja ir jāceļo no salonikiem. Tātad mēs izskatām iespēju ietaupīt. Mēs domājam, kā mēs varētu dažs no šīm misijām atcelt un tā vietā izmantot videokonferenču vai Skype iespējas. Nu, tad tas ir viens piemērs. Cits piemērs ir tāds, ka mēs arvien vairāk pārējām uz elektroniskās komunikācijas veidiem, arī uz uh, internetu sniegtajām iespējām. Tas, protams, sanāk lētāk nekā visu publicēt, izdot papīra formātā. Taču uh, arī šai ziņā ir eh, kaut kāda tomēr. Uh, griesti, cik daudz jūs varat uh, ietek, cik daudz jūs varat ietaupīt, jo dažkārt ir uh, tādas prasības uh, saistībā ar datu aizsardzību, piemēram, un arī tas uh, prasa zināms resursus un līdzekļus. Paldies! Thank you very much! Paldies! Vispirms atbildēšu Sarkas kungam un atbildēšu viņam spāniski, jo tas tik uz, jautājums tik uzdodas spāņu valodā. Mira cuestión era general. Pirmkārt, gribētu teikt, jā, no sākuma bija vispārīgs jautājums par indikatoriem. Un uh, arī par darba efektivitāti. Mēs visi zinām, ka runājam par tām taupības budžetiem. Un, eh, protams, ka eh, katrs vēlas par savu pakalpojumu saņemt naudu. Tas ir skaidrs 20 miljonu eiro, apmēram ap 100 nodarbinātajiem Un eh, liela ziņojuma daļa ar tādu lielu ietekmi, jā, to varētu arī teikt, ka tas tiešām kaut ko jau dod. Šeit tik runāti, eh, runāts par kritērijiem, par atsauces eh, punktiem. Arī revīzijas palāta uz to jau ir reaģējusi. Ja aģentūras salīdzina ar citiem dalību valstu orgāniem līdzīgā lieluma apmērā, uh, un ar institūcijiem Eiropas līmenī, kas ir lielākas, tad eh, mūsu skaitļi neizskatās nemaz tik slikti. Bet 22% no mūsu budžeta tiek izmantoti uh, komunikācijai un pētniecībai. Tas ir mūsu uzdevums. Trīs Eiropas eh, pētījumi, kas uh, veids pētījums, tas vispār ņem 43% no mūsu resursiem. Un tā ir tā kā tāda lauvas tiesa no mūsu aktivitātēm. Tagad ir otrais jautājums par mūsu aktivitātēm Eiropas centrā. Tur runa ir par darba vietu radīšanu, par to zudumu, par maziem un vidiem uzņēmumiem. Tagad tieši notiek projekts un eh, tur ir runa par struktūru eh, izmaiņām darba tirgu. Arī šeit runa ir par resursiem. Globalizācijas fondā eh, mums būs jānovērtē efektivitāte, pasākuma efektivitāte. Un arī jārisina jautājumus par to, kā rīkoties situācija, kad notiek masveida atlaišana. mēs vedējot uh, šo uh, masveidu atklāšanu, mēs to varētu strādāt, ja mēs saņemtu attiecīgu mandātu. Varbūt uh, šeit būtu runa par to, ka, mm, jā, mēs varētu būt pirmais informācijas avots, un mēs arī priecētos, ja mūs apmeklētu. Arī pagājušo gadu jūs pārstāvji bija pie mums aģentūrā. Būs vispārīgs ziņojums, kurā būs runa ne tikai par izmaksām. visā nodarbinātības grupā, bet tur būs runa arī par sociālo ietekmi, par politiskajiem pasākumiem, e, par to, kā tiek pasākumi īstenoti dalību valstīs, arī par vērtējumu, un vienlaikus būs e, efektivitātes kritērija arī tie tiks novērtēti. Par citiem jautājumiem runājot, piemēram, par romiem. Mēs grasamies publicēt, ja tas jau nav mm, tīmekļa vietnē publicēts projekts par romu dzīves apstākļu, dzīvošanas apstākļiem īpaši tas attiec tieši tātad uz dzīvojamām tālpām. Tas nāk, šis pētījums veikts pēc eh, Sanko ģenerāldirektora pieprasījuma, un mēs sadarbojāmies ar pamatiesību aģentūru Vīnē. Uh, jo tā ir tā aģentūra, kas, kuras, protams, galvenajā atbildībā ietilpst eh, tieši šī iedzīvotāja grupa. Attiecības eh, ar eh, visiem darbiniekiem. Dublinas aģentūra jau gadu gaitā strādā pie ļoti daudziem jautājumiem, kas saistīti ar darba resursu pārvaldīšanu. Un mums ir datu bāze ar pasākumiem, kas paredzēta tieši novecojošiem eh, strādājošajiem. Mums, protams, vajadzīgs ilgspējīgs darbs, mums ir īpaši projekti, kas tam paredzēti par to, kā eh, apvienot to iedzīvotāju darbu eh, ar dzīvi, kur viņi vienlaicīgi, piemēram, aprūpē vecākus vai citus no viņiem atkarīgus piedarīgos. Jautājums par bezdarbu ir tas, ka, lūk, šis bezdarbs ir gan struktūrāls, gan ciklisks. Mūsu darbvietu uzraudzības monitorings turpinās. Un mēs centīsim šo analīzi arī veikt šogad. Tas, protams, nav viegli. Reizēm tas šķiet diezgan acīm redzami, piemēram, celtniecības sektorā un tā Spānijā. Tas viss liekas ļoti acīm redzami. Skaidrs, ka darba vietu skaits kā pirms krīzes nekad nepieaugs līdz bijušiem skaitam. Tas ir struktūrāla rakstura problēma, saistīta arī ar cilvēku kvalifikāciju un tā tālāk un viņu spēja vai nespēja darboties citos sektoros, bet citās jomās šis jautājums nebūtu notik skaidrs. Tā ir daļa no mūsu darba šogad. Ja runājam par sociālo nevienlīdzību, tad lūk darbvietu monitoringa ziņams, ko gatavosim šogad saskaņā ar komisijas paziņojumu par sociālo Eiropu, tas tur ietverta šī tendence kur eh, redzam, ka šīs darbvietas sadalās augsti apmaksātās un zem apmaksātās darbvietās. Tāda ir šī tendence. Mēs ar tāpat arī cenšamies noskaidrot, kuras politikas kaut ko dara, jo jāsaka, situācija katrā valstī ir atšķirīga, ir tādas valstis, kur šie, šīs tendences ir citādākas. Un mēs arī beigsim darbu pie trešās dzīves kvalitātes pārskata izstrādes. Tur jau strādājam 14 gadus. Un redzēsim, kāda šeit būs tendences. Redzēsim, eh, tas, protams, atkarīgs viss eh, dzīves kvalitātā, piekļuvu no svarīgiem, piekļuvu svarīgiem pakātojumiem un tā tālāk. Tā joprojām šogad grasamies šos pētījumus arī pabeigt. Nākamgad mums atkal nākamie pētījumi paredzēti. Šīs pētījuma analīze. Paldies! Thank you very much for the questions. I'll try to be. Liels paldies par šiem jautājumiem. Cēdīšos izteikties pēc iespējas lakoniskāk. Tā vispirms par efektivitātes kritērijiem visās aģentūros, kā jau kolēģi teica, mēs lielu labumu gūstam no Eiropas revīzijas tiesu ziņojuma. Par aģentūru izmaksām mēs to uztveram ļoti nopietni, šīs rekomendācijas ņemam vērā. Kritēriji izm tiek izmantot salīdzinošā veidā, un mēs esam nolēmuši censties uzlabot uh, efektivitāti arī mūsu pašu namā, kā mēģinam rast veidus, kā to darīt. Pirmām kārtām mums ir e, izpildus un kvalitātes pārvaldības sistēma, un vēlamies noskaidrot, identificēt tās jomas, kur varētu būt iespējami ietaupījumi. Un šajā saistībā kopā ar valdi strādāsim pie analīzes, sāksim darbu martā, kur pārvaldības izmaksas tiks apsvērts jo aģentūra pārvaldības jautājumi arī tad tiks pakļaut šiem ietaupījumiem. Pagājušajā gadā jau esam veikuši eh, vairākus pētījumus arī par to, ko maksā mūsu darba rezultāti. Jo, kad ierodamies šeit, tad vienmēr lūk pastāstam jums, ko, kas mums eh, viss ir jāveic eh, saskaņā ar budžetu. Bet, protams, ka nevaram nodarboties tikai vienīgi ar to, ka tiks sniedz kaut kāds ziņojums skaits, šiem ziņojumam jābūt arī kvalitatīviem. Un tad tās ir tās svarīgākās darbības, ko mēs šobrīd īstenojam, lai ietaupītu līdzekļus tālāk par infrastruktūru. Man nav īpaši šeit nekādu jaunumu jums. Diemžēl nav joprojām noslēgts šis nolīgums ar Itālijas varas iestādēm. Tas jau kopš janvāra e, nav noticis, solījumi ir ļoti daudz, mēs esam pagaidām joprojām optimistiski noskaņoti. Uh, Nu, cerēsim, ka šis līgums pavisam drīz arī tiks noslēgts, un tad mēs arī zināsim, kur darbs turpināsies 2012. gadā. Esmu saņēmusi vakar lūgumu no mūsu komisāra, komisāra kabineta, sniegt svaigāku informāciju, tātad komisija joprojām mūs atbalsta, un es patiešām ceru, ka Eiropas parlamenta apmeklējums, kas paredzēts šopiekdien, arī vēl vairāk uzlabos situāciju, pātrinās risinājumu, kas attiec uz mūsu darbu valstīs um, vidusjūras ziem, dienvidu krastā pēc um, valstīs, kur valdības jau ir izveidotas. Nu, te var teikt, ka gluži tāpat kā visur citur, katra jaunā valdība vēlas atšķirties no iepriekšējām cilvēku acīs. Uh, Bet paldies Dievam, ka izglītība, apmācība un nodarbinātība ir jau visam šim valdībam tie svarīgākie jautājumi. Varbūt tas īpaši atsīts tāpēc, ka iedzīvotāji joprojām ir uz ielām. Iedzīvotāji meklē darbus, viņi meklē, meklē izglītību, meklē savu teikšanu sociālajā, ekonomiskajā perspektīvā. Un Tunisijā esam jau saņēmuši apstiprinājumu, ka varēsim turpināt darbu. Eģiptē situācija šobrīd, jāsaka, ir ļoti atšķirīga, ļoti mainīga. Mums būs tikšanās marta vidū ar valdības pārstājiem. Valdība it kā piekrita virzīties uz priekšu, bet mēs nezinām, kādas būs prioritātes. Un šajā saistībā runājam ar jauniešu delegāciju šajā jomā. Marokas gadījumā pēc vēlēšanām nav īpaši liela iz, izmaiņa, izņemot to, ka ir mainījušās kaut kāda, pārspēlēts kaut kāda atbildība portfeļu valdībā. Uh, bet pagājušajā gadā tomēr tika pieņemts lēmums izstrādāt jaunu stratēģiju izglītībā, apmācībā un jauniešu jomā, un nu, tas ir tas, tā ir tā iespēja. Lībijas gadījumā jāsaka, varu teikt tikai to, ka mūsu darba programma jau vienreiz tika koriģēta un jums nosaiz, nosūtīta tiks koriģēta vēlreiz, jo Lībija vēl nav atsevišķa ministru portveļu šādiem jautājumiem pagaidām, bet komisija ir lūgus mūs jau sākt darbu. Uh, saskaņā ar moto, ka jādara vairāk ar mazāk līdzekļiem. Mums ir teicis, ka vairāk resursu mums piešķirt netiks, bet mēs esam gatavi meklēt risinājumus šajā ziņā un eh, cerams, cerams, Lībija gūs labumu, eh, turpinās gūt labumu no Eiropas atbalsta šajā ziņā. Kas attiec uz migrāciju, šeit saņēmu jautājumu par to, kas tad, kas tad ir galvenais galamērķis, kur dodas kvalificēti imigranti. Tie ir dažādi. Austrum partnerības valstu gadījumā tie pārsvarā dodas uz Krieviju, eh, Dienvid, eh, Dienvid eh, vidusjūras krasta valstīm cilvēki dodas uz Saudārābiju, uz Persijas līča valstīm. Un var jums, protams, sniegt arī sīkāk informāciju par visiem šiem aspektiem, kāda veida prases, uz kurien aizemigrē, bet es domāju, kas no mūsu skatu punkta ir svarīgi, ir tas, ka mums vajadzētu sākt šo karu par talantiem, jo daudzos gadījumos tas faktiski ir jau pie pašām beigām, un uh, mēs nebijām šo galamērķu vidū. Nu, piemēram, no Vācijas valdības mēs nesen saņēmām uh, lūgumu darīt kaut, kā, darīt kaut ko, lai piesaistītu kvalificētākos uh, emigrantus. Mēs tāpat arī gatavojam dokumentus saistībā ar migrāciju un ceram, ka labākās prasmes, kvalifikācijas nu, varēs nonākt arī Eiropā pēc tam, kad šie pasākumi tiks īstenot, kas attiec uz sociālo nevienlīdzību. Eh, skatoties uz ārējo dimensiju, mēs tās analizējam un mēs pilnīgi dar noteikti darīsim to arī šogad, lai noskaidrotu, vai visi vai visas šīs valstis ņem vērā mūsu viedokli ne tikai attiecībā uz ekonomisko konverģenci, bet arī uz sociālo konverģenci, jo ir ārkārtīgi daudz sociāla rakstura jautājumu, kas, protams, nav uh, augstākajos standartos šajās valstīs. Sociāla aizsardzība, protams, ir daļa no visa šī procesa. Kopējās sarunās. Uh, nu, ceru, ka esmu atbildējis uz man uzdotajiem jautājumiem. Paldies, saka priekšsādātāji. Nu, tad līdz ar to šī viedokļa apmaiņa, diemžēl, ir noslēgusies, vairāk laika mums tam nav vajadzīgs, tā varbūt bija tāda nedaudz formāla un tā tālāk, es to ļoti labi apzinos, bet, nu, tā tam arī jābūt. Zinu, ka mums būs arī citas iespējas, kad apmainīties ar viedokļiem, viedokļiem šī gada laikā, un, e, protams, runāsim par to ārkārtīgi intensīvo darbu, ko jūs veicat attiecīgi savās struktūrās. Konferences, piemēram, ko jūs organizējat pagājušajā gadā, bija ļoti liederīga var norādīt, ka, ja jūs uzņemsieties iniciatīvas, mēs pilnīgi noteikti būsim tikai priecīgi. Un tieši tāpat kā pagājušajā gadā varēsim piedāvāt jums atbalstu. Turklāt, kā delegācija no šīs komitejas, mēs grasamies apmeklēt arī jūsu organizācijas, respektīvi organizāciju Turīnā tieši, un apmeklēsim arī centru Salonikos. Un e, varu tātad jums jau pastāstīt, jau varu pastāstīt, ko Turīnu delegāciju vadīšos pati. Un Saloniku delegācija, tas būs kāds cits, kas būs atbildīgs. Bet nu to mēs vēl redzēsim. Tātad liels paldies, paldies par jūsu visu ieguldījumiem. Vēlu jums visiem arī ļoti labu tālāko darbu šogad. Nu, varbūt ar vēl nedaudz arī noskaidrosim komitejas ietvaros par to, runāsim par to, kā mēs varētu nodrošināt tādu ciešāku, tiešāku saikni ar jums, tā lai tas kalpot mūsu vajadzībām. Mēs ar to vēl, par to vēl runāsim, esam jau pagājuši gadu par to sprieduši. Un taisnība, ka kad spriežam par taupības pasākumu ietekmu un tā tālāk par konkrētām valstīm, par riskiem, tad, eh, kas saistīti ar izglītību un tam līdzīgi, tad bez jebkāda veida politiska vērtējuma un spriedumu mēs kā komiteja vēlamies saņemt vairāk atbalsta. Vēlamies varbūt iejaukties jūsu darbu kārtībā, kaut kā to virzīt, bet nu redzēsim, kā tas vēl notiks. Bet, nu, pašreizējā darba kārtība, ko jūs likāt mums priekšā, protams, arī mūs informē nedaudz par to vīziju, kāda jums ir attiecībā uz darbu šogad, un tātad tas būs kaut kas tāds, ko izmantosim kā atspērienu punktu vēl tālākajā darbā. Paldies! Šis darba kārtības punkts līdz ar to ir izskatīts, pāriem pie 19. darba kārtības punkta došu vārdu uzreiz mūsu referentei, Gabrielē Cimerei, lai viņa tad pastāstītu par šo atzinumu, kas sagatavots par principu vienlīdzīgu samaksu vīriešiem un sieviešiem par tādu pašu vai vienāds vērtības darbu Un, eh, lūk, tas ir atzinums, ko sagatavojam eh, FEM komiteja, kas ir atbildīgā komiteja, un savukārt tur referente ir Edīta Bauer. Viņu mēs pazīstam labi, nenoliedzami. Un eh, jūs jau zinat, kāda ir mūsu komitejas nostājas. Imers Kunz, lūdzu. Jā, tanka, Frau Fo. Paldies, priekšsēdētē. Jūs pieteicāt eh, darba kārtības eh, punktu, kas komitejā iepriekšējā sasaukumā, eh, par to ir bijis vairāk kārt jau runa. Un tas vienmēr bijis mūsu darba centrā. Un šodien mums ir jākonstatē, ka mēs it īpaši kopš pēdējo reizi runājam par šo tematu un attiecīgo atzinumu, ko mūsu komiteja izstrādāja, diemžēl nesam spēruši soļus uz priekšu. Fonds tam visam ir tāds, ka mēs kā komiteja esam nolēmuši atkal izstrādāt un iesniegt atzinumu par šo tēmu. Princips vienlīdzīgs samaksa vīriešiem sievietēm par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu e, ir Eiropas kopienas līguma daļa kopš 57. gada un no Eiropas Savienības puses, e, no 75. gada, un no 75. gada par to jau tiek runāts, bet tomēr pēdējos gados Eh, atšķirība starp eh, algām, eh, starp vīriešiem un sieviešiem gan izvēr nemaz nav mainījusies. Mēs priešlikumā, kuru es esmu iesniegusi atzinumam, pirmajā punktā mēs runājam tur par to, ka komisija nav ņēmusi vērā Eiropas parlamenta rezolūciju no 2008. gada tu nevari jaunu tiesību aktu. Es redzu. Un uh, Vienmēr uh, ir šāda situācija, ka mums. Uh, Eiropas Savienībā, kurā 27 dalību valstis, sievietes 17,5% pelna mazāk nekā vīrieši, un pat augstu kvalificētās darbos pastāv ļoti liela nevienlīdzība. Šeit norādīšu, piemēram, uz manu valsti Vāciju, kurā nevienlīdzība attiecībā starp vīriešiem un sievietēm, kuriem ir izglītība, augstos izglītība, ir pat 22%. Mēs zinām, ka šī nevienlīdzība samaksā e, tā atstāja savu ietekmi arī uz vēlāku laiku, uz pensijas laiku, un e, vīrieši 16% ir apdraudēti no nabadzības, pensijas vecumā sieviete 22%. Arī e, vadības līmenī ir skaidrs, ka tikai 10% no sievietēm ir, no biržas uzņēmumos tikai 10% sieviešu valdē vai arī viņiem ir iespēja tur iekļūt. Es gribu par to, ka šeit ir jūs priekšā rakstiskā veidā, drusku runāt arī par cēloņiem, kāda ir nevienlīdzībai, jo tad e, e, tieši tādā formulēm tie ir iekļaut arī tekstā. Apmēram divas trešdaļas rāda pētījumi no augstas nevienlīdzības pamatojas uz diskrimināciju, pamatoties uz dzimumu piedarību. Uh, to, uh, tas ir radies tādēļ, ka ir tāda tieša diskriminācija, proti, ka vīriešu kolēģi, uh, ja tās pats darbs uh, saņem augstāku pozīciju, vai arī tādu netiešu diskrimināciju, ka, piemēram, tiek prasīt darba laika elastīgums ārpus darba laika, un tas ir kā pluspunkts, un sievietes ģimenēm ir mazāka elastīgas, un tādēļ viņas arī saņem mazāku atalgojumu. Uh, Da, sievietes strādā eh, slikti apmaksātās sociālās profesijās, kamēr vīrieši eh, labā, strādā galvenokārt labāk apmaksātās tehniskās profesijās. Arī šeit eh, attiecīgās profesiju grupas arī šis horizontālais sadarbības atstāja negatīvu ietekmi, un tas, ko es teicu pirms tam, ka sievietes retāk sasniedz vadības pozīcijas ir arī um, tāds fakts, kā sievietes biežāk strādā daļēji darba laiku. Tas galvenokārt pamatojas tādēļ, ka viņas audzina bērnus un ir uh, vēl ar vienu sabiedrībā tradicionāls lomu sadalījums. Un uh, kopumā raugoties arī nav pietiekami daudz uh, uh, aprūs piedāvājumu bērniem bērndārzu, un tādēļ sievietes ilgāk pārtrauc savu profesionālo darbību. Šī iemesla dēļ viens no mūsu ieteikumiem ir sieviešu komitejai iekļaut attiecīgajā tekstā šos uh, faktus un arī uh, rezolūcijas pielikumā. Tam ziņojumam, ko sagatavo, vai arī drīzāk ir atzinums, ko sagatavo sieviešu komiteja kā priekšlikuma prasībām, šodien tur, protams, ir runa galvenokārt par to, ka mēs vēlamies gan likumdošanas, gan nelikumdošanas pasākumus, lai novērstu auga atšķirību, īpaši attiecībā uz horizontālo sadalījumu, ne vertikālo, gan jau arī par, uh, vispār par profesiju izvēli, kas pamatojas uz dzimumu stereotipiem. Uh, vēl vienu punktu, ko gribētu pievērst jūsu uzmanību. Arī jaunā statistikas, e, ir jauna statistika nepieciešama, lai tas būtu tiešām saskaņoti, salīdzināmi pa dzimumiem un lai tiktu ņemta vērā arī darba organizācijas jauna attīstība, tam jābūt tam piemērotam. Atšķirība augā. Tam vajadzētu būt aprēķinam tikai ar bruto stundu augu, bet arī jāņem vērā vēl papildus indikātori, kā piemēram uh, uh, prēmiju maksājumu un tam līdzīgi. Arī šeit ir tā, ka tur ir milzīga atšķirība. Mums ir nepieciešama tieši sadarbības partneri komisijas pasākumiem, to mēs katram uh, dalību valstiem, sociālajiem partneriem, tur uh, daudz vairāk ir jābūt ierīkotām tādām īpašām, īpašiem amatiem, kas rūpētos par vienlīdzīgu, un arī uzņēmumos pašos vajadzētu būt šādām amatiem universitātēs un arī citur, kur pastāv eh, šādi amati, viņi vairāk ir jāiesaista lēmumu pieņemšanas procesos, ir arī jābūt juridiski saistošiem noregulējumiem, lai būtu princips tāda pati samaksa par to pašu darbu, ka tas ir efektīvi jāizteno. Mums ir politiski jāietekmē, lai tas darība valstīs tiešām īstenotos. Runa ir arī par eh, kombinācija no stratēģijām un konkrētiem pasākumiem. Un šeit ir jāņem vērā arī šīs galvenās attīstības princips, lai šo augu atšķirību, kas pamatos uz dzimumu piedarību, lai to novērstu, e, ir jābūt arī brīvai pieejai aprūpas pakalpojumiem, elastīgam la darba laikam, e, e, piemērota nodokļu politika un apdrošināšanas politika, lai, un arī, lai novērstu nevienlīdzību valsts pasūtīju iepirkumos tās ir debatas, kas radīja tās ļoti karstas diskusijas dažās dalību valstīs, un es domāju, ka laba ideja būtu arī radīt īpašu kvalitātes certifikātu. Arī debatas par likumā paredzēto sieviešu kvotu. Tas atstāja ietekmi arī uz to, ka varētu novērst šo lielo atšķirību starp ienākumiem Norvēģija ir vienīgā valsts, kas pateicoties sieviešu kvotā ir panākusi vismaz kaut cik uh, līdztiesīgu situāciju tajās uh, uzņēmumos, kas ir uh, biržas uzņēmumi 42% sievietes, 48% vīriešu valdē. Tātad es domāju, ka mēs varam kā Eiropas Savienība mācīties no valsts, kas nav Eiropas Savienībā. Jautājums, ko es gribētu uzdot vēl šajā sakarā, ir tāds. Par to arī būtu vērts diskutēt proti cik lielā mērā mēs kā Eiropas Savienība mēs esam pieņēmuši elas drošības eh, kon koncepciju, cik lielā mērā tas atstāja ietekmi uz uh, dzimumu uh, līdztiesības augu atšķirību, samaksu atšķirību, kā tas ietekmē un kā, vai pozitīvi, un kā, cik lielā mērā tas ietekmē šī elas drošība. Uh, diskriminācijas novēršanu un augu atšķirību. Un tur būtu vērts veikt interesantu pētījumu. Paldies! Merci beaucoup! Liels paldies, turpina priekšsēdētāji. Es mēģināšu izrunāt šo vārdu, kas tagad runās. Skirsdeļpskas kundze, es ceru, ka es izrunāju pareizi jūsu vārdu, saka priekšsēdētāji. Un tādā Izraels kundze, paldies priekšsēdētāji. Jūs pareizi izrunājāt manu uzvārdu. Tas ir grūts atzīst. Gribēju arī pateikties Cimeres kundzei par šī ziņojuma, šo, šī atzinuma sagatavošana. Atzinums ir ļoti labi sabalansēts, saskaņots. Atšķirības starp sieviešu un vīriešu atalgojumu gadījumos, kad tiek īstenots tas pats darbs nav mazinājušās pēdējo gadu laikā. Pat pastāv uh, uzskats, ka sankcijas diskriminējošajiem uzņēmumiem patiesībā nekādus augus nav nesuši. Jo sievietes uh, vēl ar vienu ir iesprostot sociālajos stereotipos, ko esam pārņēmuši no iepriekšējām paudzēm. Uh, Pētījuma laikā mēs secinājām, ka sieviešu darbs tiek mazāk novērtēts par vīriešu darbu. Uzņēmumi uzskata, ka sievietes strādā mazāk efektīvi, tāpēc mums ir nepieciešama pavisam skaidri vīriešu un sieviešu darba efektivitātes standarti, lai uh, varētu norādīt uz faktiem, nevis uz uh, kaut kādiem stereotipiem. Izmantoju šo iespēju, uh, lūkšu Eiropas komisijas pārstāvim, ja viņš ir klāt, mums pastāstīt par sociālās kampaņas rezultātiem. 2010. gadā dalību valstīs komisija izvērsa informatīvu kampaņu. Tās mērķis bija norādīt uz šo problēmu ne tikai uzņēmumus, kas šādu un tad uh, neapzināti diskriminē sievietes, bet arī stāstīt par šo problēmu plašāk sabiedrībā. Jo tādā veidā tiek parādīts uh, līdzvērtīga modeļa variants. Runājot par Cimers kundzes atzinumu, es gribu sacīt, ka elastrošības uh, stratēģijai, par kuru viņa stāsta savā dzinam sākumā, nevajadzētu kalpot par uh, instrumentu, kā, mm, kā novērst eh, šos atalgojumu atšķirības. Katrā ziņā nevarētu to pārmest eh, šai stratēģijai. Es domāju, ka ļoti svarīgi iesaistīt vīriešus um, bērnu aprūpē. Taču es domāju, ka šīs modelis ir jāatstāja ģimenes ziņā. Ģimene pati varēs izvēlēties, kurš modelis tas tai labāk dara. Mēs nevaram šo šādu vai tādu modeli uzspiest pretstatā tradicionālajām vīriešu vai sieviešu lomām ģimenei. Arī es iestājos par uh, algu uzraudzīšanu, uzraudzību, jo um, pastāv pamatots bāžas, uh, ka sievietes bieži vien nemaz nezina, ka viņu kolēģis turpat blakus, vīriešu dzimuma kolēģis, saņem par to pašo darbu lielāku atalgojumu. Jānāk klājā uh, ar likumdošanas institīvām dalību valstīs. Cimers kundze jau to pieminēja. Un tiešām ir jānovērš uh, nevienādas, uh, nevienāda atalkojuma prakse sievietēm. Ir jāīsteno sociālo partneru piedāvātā labāka prakse. Nobeigumā runājot par algām Mēs nedrīkstam aizmirst arī par ģimenes uzņēmumiem. Šādā gadījumā e, bieži vien algas ir nevienlīdzīgas, taču nereti nav arī atsevišķa uh, at, alga uh, laulātajiem. Un tas tad arī atstāja iespaidu uz sociālo nodrošinājumu. Un es gribētu, lai mēs koncentrējamies uz uh, algu atšķirībām uh, starp sievietēm un vīriešiem tajā pašā amatā, nevis par dažādajām, uh, nevis pievērst uzmanību dažādajām algām vīriešiem atšķirīgos amatos. 2008. gadā Bauers kundze jau tika, jau izstrādāja līdzīgu ziņojumu, un mēs ceram, ka komisija īstenos mūsu rekomendācijas Estelas kundze un Tadovīras kundze. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Vispirms es vēlētos sirsnieks veikt Cimers kundze. Jūs patiešām veicāt ļoti labu darbu šajā atzinumā jūs runājat par pamatelementiem, It īpaši jūs uzsverat to, ka augu starpība starp eh, vīriešiem un sievietēm ir tāds jautājums, kurā ir jāņem vērā tas, ka ir jāapvieno ģimenes dzīve ar profesionālo darbu. Un eh, ka sabiedrībā pastāv arī vēl aizspriedumi par lomu sadalījumu. Tas viss, protams, atstāja negatīvu ietekmi uz visu mūža garumu, ja algā ir atšķirības. Ir tīpaši runa par uh, sievietēm, kas dodas pensijā. No vienas puses, protams, kā augu plaisa ir uh, ļoti būtisks aspekts. Pēdējā laikā ir tā, ka Atšķirībā no citiem sektoriem šeit nav panākt progres. 2005. gadā vidējais līmenis gandrīz vai nebija 15%. Šīs atšķirības vidējais līmenis tagad ir jau 17,5% vidēji. Un ir dalība valstis, kurās šī plaisa ir pat 30%. Runa šeit par uh, ļoti smagu problēmu par ko jau daudz runāts dažādās institūcijās. Un tas novad pie tā, ka sievietes principā divus mēnešus gadā strādā vairāk, lai saņemtu tādu pašu algu. Šī gada martā būs tāda simboliska atsauce uz šo faktu. Saistībā ar augu plājus ir arī kaut kas cits, proti, ka sievietes eh, mazāk piedalās darba tirgū. Ja runa ir par sociālo taisnīgumu un ja runa ir par dzimumu līdztiesību, tad šī augu atšķirība atstāja arī ekonomiskas sekas. Jo sievietes par 10% mazāk piedalās uh, darba tirgu nekā vīrieši. Stratēģija Eiropa 2020 ir teikts, ka kopumā ir vēlme palielināt uz 70% šo mērķi varēs uh, sasniegt tikai tad, ja varēs uh, palielināt uh, sieviešu līdzdalību darba tirgu. ja šis palielinājums būs iespējams, tikai tad varēs runāt par to, kā sievietes un vīrieši līdztiesīgi piedalās darba tirgu. Bet tas nozīmē arī to, ka mums būtu 20 miljonu darba ņēmējs būtu. Tik jau kamēr tas nav, tas atstās ekonomisku ietekmi. Ir pētījumi, kuros teikts, ka sieviešu daļa, ja sieviešu daļa būtu, līdzdalība būtu tik augsta, tad principā iekšzemes koprodukts pieaug par 4 līdz 8 procentiem. Mēs nevaram pieņemt šo diskrimināciju augu plaisā. Tas viss atstāja ļoti negatīvu ietekmi Tik teikts arī, ka sievietes strādā nedrošos darba apstākļos un biežāk tikai daļēju darbu laiku. 30% no sievietēm strādā daļēju darbu laiku, 7% šādos, šādiem nosacījumiem strādā no vīriešiem, kas strādā tikai daļēju slodzi. Tas, protams, sarežģīja iespējamību apvienot darba un ģimenes dzīvi. Ir pierādīts, ka augu plaisa palielinās, ja ir vairāk sieviešu. Tas vēlreiz parāda, cik svarīgi ir pārstrādāt uh, direktīvu par maternitāti bērnu kopšanas atvaļinājumu, un šeit vajadzētu panākt pilnas augas eh, maksāšanas turpināšanu. Vēl kaut ko gribēju teikt par Dānijas prezidentūras eh, galvenajiem punktiem. Šie galvenie punkti iet arī tādā pašā virzienā, kā tas, ko lasām šajā atzinumā. Tas mēs kā sociālistu un demokrātu politiskā grupa, tam mēs pilnībā varam piekrist sieviešu līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos ir jāpaukstina. It īpaši, protams, ekonomikā. Pētījumi ir uh, parādījuši, ka sievietes sastāv tikai 5% lēmumu pieņemšanas institūcijās Eiropas Savienībā. Vēl vairāk bažas vieš fakts, ja mēs paraugāmies uz vēl augstākām līmeņiem, piemēram, vispār nav neviena sieviete, kas vadītu kādu no uh, nacionālajām bankām, kādām no 27 dalībvalstīm. Komisija ieteica, lai 2012. gadā uh, varētu izstrādāt likumdošanas iniciatīvu, lai palielinātu sieviešu līdzdalību valdēs un arī biržā, uh, biržā darbojušamies uzņēmumos. Mēs ceram, ka varēs uh, šos pasākums īstenot, ko iesaka komisija, lai beidzot izbēgtu šo uh, atšķirību starp augu un eh, lai sievietes vairāk piedalītos ekonomiskajā dzīvē Eiropas Savienībā. Pirmanam Bauer. Ovirs kundze, tad Bauers kundze. Proua juhataja. Paldies priekšsēdētāji. Es eh, runāšu īsi. Es piekrītu visiem iepriekšējiem runātājiem. Gribētu teikt paldies eh, Cimers kundzei par šo atzinumu es vēlos pievērst jūsu uzmanību vienai problēmai. Augu atšķirība šodien pastāv jau arī horizontālā līmenī. Visās valstīs eh, pastāv ekonomikas jomas vai noteiktas profesijas, kas jau it kā ir paredzētas vīriešiem. Viņi pelna vairāk, un tādēļ rodas šāda auga atšķirība. Statistika parāda, kā skaitļi, kas ir ņemti no tiem gadiem, kad bija ļoti augsta ekonomika 2007. gadā, auga atšķirība bija 17,5% Eiropas Savienībā. Tagad mēs esam ekonomikas krīzes apstākļos, un es esmu pārliecināta, ka šie 17,5% īstenībā ir pieauguši, un man pārsteidz tas, ka Eiropas komisija nav veikusi pētījumu. Vai Bauers kundze savā ziņojumā eh, ar to ir prasījusi šādu pētījumu? Algu starpība manā valstī Igaunijā no 13,9% ir palienusies pat uz 38%, 2000. gadā šī auga šķirība tikai 20%. Šī tendence, pieauguma tendence ir vienkārši šausminoša. Mēs šeit varam pieņemt ziņojumus, bet mums nav konkrētu pasākumu, kā valdības varētu izpildīt mūsu prasības. Varbūt tieši tādēļ mums vajadzētu vairāk uzmanību pievērst šai problēmai mums patiešām vajadzētu pieprasīt, lai tiktu aprēķināts jauna statistika. Mums nav jaunu skaiti, un daudzās dalībvalstīs nav arī likumu, kas prasītu, lai algas, sieviešu un vīriešu algas, tiktu salīdzināts tad, ja viņi dara vien to pašu darbu. Kādēļ es to visu pieminu? Manā uh, valstī ir arī likums pret diskrimināciju, tas tika pieņemts, un arī tur tika prasīts, lai darbs un uh, samaksa par darbu tiktu salīdzināti. Šis likums 2008. gadā tika pieņemts, bet nekas nav noticis. Sieviešu organizācijas prasa, lai likums tiktu ieviests, bet nekas nenotiek. bet mēs esam tieši tur, kur bijām 57, 75. gadā, tad pagājušā gadsimtā. Arī pamata līgumos ir teikts, ka e, augu plaisa diskriminē tieši sievietes, vēl viena problēma. Es jau teicu, ka mums pagaidām ir tikai horizontālie indikātori, bet augu plaisa ir arī tādēļ, jo mēs vēl nezinām, uh, cik uh, lielas ir augas. Es nezinu, vai visās dalību valstīs augas ir uh, tiek turēts noslēpumā, mēs īstenībā nezinām, cik tās ir lielas. Un tieši tādēļ, ka sievietes nemaz nezina, ka viņas pelna mazāk, kaut arī dara to pašu darbu, tieši tādēļ viņas arī neko nesaka, un nekas nenotiek. varbūt mēs visi kopā un kopā ar sieviešu komiteju mēs varētu uzmanību pievērst šīm problēmām. Paldies! Si, Madame Bauer, et puis ensuite je donnerai la parole. Ja Bauers kundze nevēlas izteikties, tad došu vārdu komisijas pārstāvju Steiner kungs ir šeit, un tad vēl bija arī jautājums, kas tika uzdots reāli komisijas pārstāvjiem. Ah, Bauers kundze, lūdzu. Thank you so much. Paldies. Paldies arī par šo atzinumu. Man šķiet, ka šis temats ir ļoti sarežģīts. Un es ierosinātu atgriezties, eh, un tā kā mēs atgriezāmies pie eh, šī jautājuma jau pēc 2008. gada, tad eh, šī situācija visnotaļ aizraujoša, tā ir ļoti mainījusies. mainījusies. Kaut arī mm, dzimuma līdztiesības jomā. Šis jautājums eh, ir vissanākais jau kopš Romas līguma 2000, 1957. Eh, gadā. Pat iepriekšējā ziņojumā par šo problēmu tika uzdots jautājums, kā var būt, ka mūsu rīcībā ir 30 gadu veci sek sekundārie tiesību akti, kuri nenes nekādus augļus. Tas mums ir pamatjautājums. Mums, kā uh, likumdevējiem, ko darīt šādā situācijā? Nogaidīt un uh, Eh, īstenot eh, informatīvas kampaņas, tas, protams, ir labi. Eh, es augstu vērtēju vienīgo pozitīvo pasākumu, ko īstenoja komisija pēc 2008. gada ziņojuma. Tā bija kampaņa par vienlīdzīgu atalgojumu, vienas dienas kampaņa. Taču mēs zinām, ka pārstrādātā direktīvas versija par līdzvērtīgu atalgojumu tagad aizstāja iepriekšējo direktīvu, taču nekur tālāk mēs ar to nesam tikuši, nekādas jaunas izmaiņas nav notikušas. Man galvenais jautājums ir šāds, ko darīt šādos apstākļos? Vai paturēt šo tiesību aktu bez sankcijām? bez eh, skaidrs caurskatāmības prasības vienkārši mēģināt pārliecināt eh, dalību valstis, izdarot spiedienu, lai tās padarītu šo sistēmu caurskatāmāku, vai arī pieprasīt no komisijas, lai tā nāk lajā ar jaunu tiesību aktu. kas tāds pat bija paredzēts pirms ceļu kārtas sagatavošanas. Ja jūs atceraties, pirms diviem gadiem bija ceļa kārta par kaut ko tādu. Komisija mums nosūtīja šādu dokumentu, un tur bija skatīta dzimuma līdztiesība. Taču toreiz tas netika pieņemts. Tātad jautājums ir, ko darīt šādā situācijā? ja mēs eh, izšķiramies par 2008. gadā izdarīto izvēlu un pieprasām, lai komisija nāk klajā ar uzlabotiem tiesību aktiem, vai mums būtu jāmēģina spērt praktiskus soļus sociālā dialoga vai, es nezinu, informēšanas eh, jomā. Vēl viens komentārs, pēdējais komentārs no manas puses. Jaunākā informācija no Eurostat puses eh, tika paziņota vakar, tur bija runa tātad tieši par šo atalgojumu atšķirību, un tā tagad ir 17,1%. Paldies. Mm, šie skaitļi liecina paši par sevi. Tagad došu vārdu Andra Štaina kungam no komisijas, lai viņš sniegtu atbildes uz Skrudnevskas kundzes jautājumiem. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par atzinumu projektu prezentācijām ļoti interesantajām debatēm. Es varu sacīt, ka komisija pilnīgi piekrīt šo diskusiju un atzinumu vispārējiem vadlīnijām, ka šo atalgojumu atšķirību eksistenci nepie, nepieņemamu un jārīkojas. Tāpēc komisija vienlīdzīgu atalgojumu ir izvirzījusi par savu prioritāti laikam no 2010. līdz 2015. gadam līdztiesīguma stratēģijā. Un saskaņā ar šo stratēģiju komisija nāk uz klajā ar vairākiem soļiem, paziņojusi vairākus pasākums, eh, kā tā mēģinās novērst šo te altalgojumu atšķirību. Komisija pat laban piemēro to, kas tika paziņots izņošai stratēģijai, un arī īstenot dažs pasākums, ka šai stratēģijā netika paredzēti. Debatēs jau daži šādi pasākumi jau tika minēti, taču es gribētu individuāli tos pieminēt, lai atainot, ko komisija dara, lai novērstu šo problēmu. Pirmkārt, es gribētu pieminēt, un to arī norādīju Bauers kundze, ir vienlīdzīga atalgojuma dienas ieviešana šī būtu tā diena, līdz kurai tad sievietēm būtu jāstrādā uh, vēl ilgāk par uh, vīrieti, lai saņemtu to pašu algu, kādu saņem uh, vīrieši. Tika uzskatīts, ka šis nosaukums ir nepareizs, tomēr šī diena tika um, atzīmēta 211. gadā. 2011. gadā šis datums bija 5. marts, tagad šis datums būs 2. marts, tātad pastāv niecīgs uzlabojums, e, tiešām nepieņemams uzlabojums, tomēr es uzskatu, ka pati šī diena ir e, svarīga, lai norādītu sabiedrībai uz šīs problēmas pastāvēšanu. Otra lieta, ko gribētu pieminēt, un man šķiet diskusijās tā neizskanēja, ir tā, ka Komisija ir sākus pētījumu 2011. gadā. Šis pētījums analizē plašo politis, eh, polit, politikas eh, pasākumu spektru un eh, šajos, šajos pasākumos ir iekļauti ieteikumi kas izrietēja no 2008. gada parlamenta rezolūcijas. Tas attiec, piemēram, uz atalgojumu caurskatāmību, uz sankciju pasākumiem, diskriminācijas gadījumā, nelikumdošanas uh, pasākumu tādu kā vienlīdzīga atalgojuma certifikāts. Eh, tas viss ir daļa no politikas eh, variantiem, kas tiek skatīts šajā pētījumā. Pat labāk šis pētījums uh, ir tādā stadijā, ka tas drīz tiks pabeigts, un tad, kad tas būs noticis, politi, komisija eh, secinās, kā tālāk soļi ir spērami, un tas iekļauj arī konsultēšanos ar sociālajiem partneriem par iespējamiem pasākumiem nākotnē, lai risinātu nevienlīdzīgu atalgojumu problēmu. Tāda institīva ir paredzēta 2012. gadā un 2013. gadā Eh, būs konsultācijas ar sociālajiem partneriem par nevienlīdzīgo atalgojumu. Tātad šāds ir mūsu pašreizējais darbs. Komisija arī ir pieņēmusi daudzus citus pasākums, piemēram, informatīva kampaņa, kas jau izskanēja šeit diskusijās, tu par to sīkāk nestāstīšu. Mēs nu pat esam sākuši vēl citas institīvas Um, ir uh, konkursa procedūra un ir paredzēts, ka uh, apmācību aktivitēšu procesā uzņēmumi varēs uh, piedalīties. Konkursā mums ir ļoti, es gribu minēt, ka ļoti labi, labākās prakses paraugi jau tika paziņoti, un, uh, un te, piemēram, bija runa par uh, Uh, programmatūras izstrādi, kas ļauj uh, darba devējiem uh, apzināties, cik lielā mērā ir šīs atalgojuma atšķirības. Bieži vien arī darba devēji paši nezina, kādas tās ir, un viņi nepievērš tam uzmanību. Un tad šī programmatūra ļautu samazināt atalgojuma atšķirību. Un visbeidzot, arī tas ir svarīgi, debašu laikā arī tas izskanē, ir šie statistikas dati par atalgojuma atšķirību. Šis fenomens ir ļoti sarežģīts, jo tur ir runa gan par diskrimināciju, gan par to diskrimināciju, kur, protams, skaidri aizliedz uh, līguma noteikumi, bet mēs mēģināsim uzlabot šo datu pāredzamību, lai uh, konkrēti varētu saprast, kā izpaužas atšķirības atalgojuma ziņā dalībvalstīs. Rezumējot, papildus eh, parastajam uzdevumam īstenot tiesību aktus, kas jau pastāv, komisija ir īstenojis daudzas citus pasākumus no Uh, dažādiem skata punktiem, un komisija arī turpmāk tā darīs, ņem, ņemot vērā iespējamos variantus. Es te runāju, piemēram, par šo pētījumu un par, tā, par no tā izrietošiem rezultātiem. Vēl viena lieta, ko svarīgi, kas manā skatījumā ir svarīga, ir dzimumu līdztiesība, līdzsvars uh, lēmumu pieņemšanas amatos. Kā jūs zināt, tas, tā ir viena no komisārs Redingas prioritātēm. Komisija pie šī jautājuma arī šogad strādās un ir vērts norādīt uz to, ka pastāv gan tieši, gan, gan tiešas, gan netiešas sekas tam, kā tas iespaidos nevienlīdzīgo atalgojumu starp sievietēm un vīriešiem jo uh, tas vien, ka uzņēmumi izvēlēsies, uh, kuros atbildīgos amatos, atbildīgos amatos iecelt arī sievietes, uh, jau lielā mērā ietekmēs uh, šo te nevienlīdzīgo atalgojumu. Tātad varianti ir vairāk, nevienmēr tie ir vislabākie. Turpina Beres kundze. Varbūt politiskajām partijām te ir jāizlem, ko viņas grib ar to darīt. Tā kā mēs jau 15 minūtes eh, kavējamies, varbūt jūs varētu izteikties eh, kod, kodolīgi. Paldies jums. Paitrīga. Paldies par eh, to, ko teicāt no dažādām politiskām grupām par šo atzinumu. Es no savas puses varu teikt, ka tā ir laba iespēja atrast tādu plašu saskaņu no visām politiskajām grupām panākt tādu ļoti skaidru un uh, vienprātīgu atzinumu un to nodot arī tālāk sieviešu komitejai. Sirsnīgs paldies visiem, kas izteicāts, uh, ierosināja kaut ko un uh, iesniegs konkrētus grozījumus tā, lai mēs varētu precizēt līdzinējos formulējumus un īpaši vēlētos piešķirt uh, augstu vērtību tam, ko esam izdarījuši uh, pēdējos gados un tas, ko ir izraisījis krīze pagājušajos gados, eh, ir jāaicina, lai šīs krīzes ēnā vēl vairāk neturpinātos regres tajā, ko esam sasnieguši. Tas, ko stāstīja kolēģi no Igaunijas, tas ir tā kā tāds eh, simptoms, tas ir tas, kas notiek ļoti daudzās valstīs. Es domāju, ka tieši tur, kur eh, cīņa pret sieviešu diskrimināciju darba vietās, ka tas nedrīkst mm, pazust un ka tagad pastāv jaunas iespējas eh, vēl vairāk ko panākt. Kā jūs teicāt, lai vismaz sasniegsim 5. gadu līmeni. Gribētu pievērst jūsu uzmanību tām, eh, kā vajadzētu vēl šeit papildināt eh, vēl citus aspektus, aspektus ka netika īstenos tas, ko prasīja komisija 2007. gadā tā, lai būtu vienāda atlīdzība par uh, vienu darbu daudzās dalību valstīs. Eh, ar šo principu vien nepietiek proti eh, tāda pati auga par vienādu darbu. Un dažās dalību valstīs eh, individuāli līmenī pastāv šīs pārsūdzības iespējas individuāli līmenī cīnīties par diskrimināciju, bet ar to nepietiek. Uh, cīnīties pret šo netaisnību, bet tas ir jāpapildina ar likumdošanā paredzētajām iespējām. Paldies! Merci beaucoup. Nous en avons donc terminé avec. Liels paldies, līdz ar to šīs diskusijas ir noslēgušās. Acīm redzot, um, diskusijas, kā jūs redzējāt, bija ļoti auglīgas, bagātas. Un tad, nu, pamatojoties uz tām, jūs, referents kundze, um, nē, mēs vispirms jums nosūtīsim grozījumus, referents kundze. 8. līdz 8. februārim, 2012. pēc tam tos apspriedīsim sanāksmē 29. februārī un 1. martā. Līdz ar to tagad nonākam pie 20. darba kārtības punkta. Došu vārdu Zuberskundzei, kas aizstāja šodien Ildu Figureido, kur, kas ir referenti šim atzinumam. Te runājam par Eiropas pilsoņu gadu 2013. gadā, nu un šobrīd uh, mums notiek grozījuma apsvēršana. 90 grozījumi ir iesniegti, un tad lūdzu, Zuberskundze, jūs varat palīdzēt mums tos apskatīt un apspriest. Nu, un, protams, ka lūkšu jūs izteikties pēc iespējas lakoniskāk, tiepaši tāpēc, ka esam jau aizkavējušies. Obrigada, Sra. Presidente. Vou tentar fazer o meu melhor em relação ao... Adeus, priekšsēdētāji es, eh, kas attiec uz laiku, darīšu, ko varēšu. Vispirms es vēlētos teikt paldies visiem kolēģiem, kas uh, iesniedz savus priekšlikumus, jūs iesniedzāt grozījumus par mūsu atzinumu, atzinumu projektu par tēmatu Eiropas pilsoņu gads 2013. gads. Grozījumi noteikti uzlabos un pagātinās atzinumu. Un esmu pārliecināta par to, ka mēs varēsim atrast eh, atsevišķos jautājumos arī kompromisu. Šķiet, ka iezīmējas eh, saskaņotība. Attiecībā uz dažiem grozījumiem gribētu atsaukties uz tiem. Vispirms runa ir par pārvietošanās brīvības stiprināšanu un Eiropas eh, pilsonību. Un uh, diskriminācijas novēršana pamatoties uz eh, seksuālo orientāciju, uh, nacionalitāti vai citiem iemesliem. Pārvietošanās brīvība Eiropas Savienības ietvaros, tas ir jāīsteno. Uh, ņemot vērā tieši visvājākos iedzīvotāju sociālos slāņus. Papildus vēl vēlētos izteikt komentāru par grozījumu, kas ir saistīti ar darba ņēmējiem no trešajām valstīm. Viņiem un viņu ģimeņu piedarīgajiem ir jābūt eh, attiecībā uz viņiem spēkā tādām pašām tiesībām, kā attiecībā uz pusiņiem, kas nāk no kādas Eiropas Savienības dalību valsts. Tas pats attiecas uz ģimeņu piedarīgajiem no Eiropas Savienības eh, dalību valstu pilsoņiem, kuri dzīvo kādā Eiropas Savienības dalību valstī, no kuras viņi nav cēlušies. Šeit runa ir par attiecīgo elementu saglabāšanu, kas ir uh, iekļaut pamatiesību hartā. Mobilitāte, brīvprātīgā mobilitāte ir jāpadara iespējamu. Apmainoties ar informāciju, iestenojot pieņemtās programmas. Tas attiecas uz visiem pilsoņiem, attiecībā uz dažādām kvalifikācijām vai izglītību līmeņiem. Ir nepieciešams arī sniegt informāciju, veikt apgaismību par to, kādas tiesības ir personām par darba apstākļiem, par sociālo apdrošināšanu, par tiesībām ģimeņu piedarīgajiem. Pilsoņiem ir jāsaņem informācija par to visu ne, nav runa tikai par Eiropas Savienības pilsoņiem, bet arī par trešo valstu piedarīgajiem, kas uh, likumīgā kārtā uzturas Eiropas Savienībā. Šajā informācijā ir jāsniedz pa dažādiem kanāliem, ar brošūru palīdzību tā jāievieto internetā un jāievieto dažādās valodās. Šo informāciju var tālāk nodot arī sociālajie partneri. ir arī Eiras programma, lai šādu informāciju varētu sniegt tālāk pilsoņiem. Sociālās darba tiesības, arotbiedrība tiesības arī ir jāsniedz. Nedrīkst būt tāda pārvietošanās brīvība, ja netiek ievērotas šīs eh, tiesības. ir eh, jāizkavē cilvēktirniecība un prostitūcija. Ir jāievēro pilsoņu tiesības, tiesības saņemt izglītību, sociālo apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu un tam līdzīgi. Bieži vien ir norādīts uz to, ka juridiskas un administratīvi tehniskas eh, šķēršļi jānovērš tiem pilsoņiem, kas vēl dzīvot un strādāt citā valstī. Bieži vien ir sarežģījumi saistībā ar eh, valsts piedarību, sociālo statusu, sociālo apdrošināšanu un arī ar ģimeņu stāvokli. Ir arī juridiskas un administratīvi tehniski šķēršļi. Tas noved pie tā, ka arvien vairāk ir eh, nelegāla cilvēku tirzniecība un uh, arvien vairāk personas, kas nelegāli uzturas valstīs. Tas tādos lielos vilcienos būtu viss. Domāju, ka būs iespējams atrast vienošanos eh, eh, noslēdzošajā atzinumā. Protams, kas vēlos arī sirsnīgi pateikties sekretariāta darbiniekam, kas man ļoti palīdzēja. Paldies! Lielas paldies, saka priekšādātāja. Nākamā runātāja. Jā, ja, vielen dank. Ich möchte mich zunächst auch. Paldies, gribētu teikt paldies pirmajai autorei Figuredo kundzē, un es pieņemu to, un mēs pagājuši eh, um, nedēļu, mēs to dzirdējām, ka arī sadarbība ar Zubers kundzi būs ļoti laba. Tas, ko teica Zubers kundze, eh, tā ir, proti, ka nu, visām politiskām grupām nāk vienādi grozījumi, kas iet vienādā virzienā, ka tas ir pret diskrimināciju, tiesībām uz vienādu attieksmi. Uh, ir īpaši sociāli vājāku slāņu ņemšana vērā un arī mobilitātes šķēršļu novēršana. Manuprāt, tur mēs varēsim ļoti daudz kompromisa grozījumus panākt un noformulēt. Gribētu norādīt uz vienu problēmu, proti, kas, par ko bija runā arī citā direktīvā, proti, ka ir samazinās tiesības. Jautājumā par sasniegumiem pilsoņiem un pilsoņu tiesībām mēs arī esam tādā situācijā, ka bieži vien pilsoņi nemaz neīsteno savas tiesības. Un dalību valstīs tās pat samazinās, tādēļ ir svarīgi ne tikai eh, šogad to visu veidot ilgspējīgi, bet arī pārbaudīt, ko mēs varam darīt ilglaicīgi, lai šo sasniegumus varētu saglabāt un tos sniegt pilsoņiem. Gribētu norādīt uz dažiem eh, tomēr problemātiskiem grozījumiem. Problemātiski grozījumi ir tas, ko šo direktīvu ietveros mēs runājam par uh, mediju iespējām. Mēs gribam noteikt medijus vai līdzekļus, pa kuriem Eiropas Savienības sniegs informāciju. Es domāju, ka tas ir uh, kaut kas, ko mm, vajadzētu iekļaut, jo mēs jau citās jomās ļoti daudz runājam par mediju brīvību. Problemātiski ir arī tas, ka mēs 53. krosieģumā runājam par uh, ekspertu un smadzeņu aizplūšanu Tas ir drusku dīvaini, ka runājot par sasniegumiem, mēs priecājamies, ka pilsoņi ir mobīli, bet vienlaikus mēs nevēlamies, lai šī mobilitāte attiektos uz valstīm, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Tas ir drusku problemātiski. Ja ir otrāda uh, smadzeņu uh, aizplūšana, ja smadzenes atplūst uz Eiropas Savienību, tad mēs nesakām nekādu problēmu. Uh, um, 86. grozījums, tur ir runa par uh, tīkla portālu, lai informētu par pieejamām darba vietām. Es domāju, ka tur vajadzētu runāt drīzāk par Eiros portālu un par to sniegt informāciju, un nevis uh, šeit uh, sniegt ievadu jaunā portālā. Pēdējais punkts, eh, kuras saskata problēmas, tas ir grozījums, ko iesniegus Figuredo kundze. Tas ir 89. grozījums, kur mēs konferencēs eh, runājam, sniedzam informāciju par eh, sasniegumu, ko var izmantot pilsoņiem, bet arī brīdinām, ka iespējams, dodoties uz citām valstīm, pilsoņi ir pakļauti prostitūcijai un nelegāliem darbam. Es domāju, ka mobilitāte ir arī citas problēmas, ka nevajadzētu tikai šīm problēmām pieskarties, un ja mēs to nosaucam, un tieši kā nodarbinātības komiteja, tad mums vajadzētu arī prasīt, lai šī nelegālā darbība m, mm, tiktu, lai par to vērstos dalību valstās, un nevis tikai norādīt pilsoņiem, ka pastāv šāda problēma, ka viņi var nokļūt prostitūcijā, nelegālajā darbā. Nu, citādi es varu teikt, ka tas ir ļoti labs darbs un arī priecājos par labu sadarbību. Nākotnē gribētu norādīt arī vēlreiz uz to, ka arī pēc 2013. gada beigšanās būs jāstrādā uh, pie tā, kāda sasniegumi ir pieejami pilsoņiem. Paldies tālāk, Harkins kundze. Pēc tam Beker kungs. Un tad noslēgsim vēlreiz ar referenti. Paldies priekšādātāji. Pirmām kārtām liela paldies figureido kundzei, kaut arī viņas nav klāt par lielisku sagatavoto ziņojumu. Nu un cerams, cerams, ka mēs varēsim turpināt darbu konstruktīvi ar viņas eh, pēcnācēju, tātad viņas vietas ieņēmēji. Piekrīt daudzām lietām, kas šeit minēts par migrantu strādniekiem, par viņu ģimenēm un tā tālāk. Tāpat, protams, ir skaidrs, ka darba mobilitāte nedrīkst interpretēt kā iespējamību samazināt algas un tam līdzīgi. Tieši tā kā Dānijas prezidentūras pārstāvs teica šeit, es domāju, svarīgi uzsvērt, ka ir ļoti dažādas tiesības, ne tikai tiesības dzīvot, bet arī tiesības mācīties, izglītoties, uzturēties. Uh, un visas citas tiesības, kas piemīt Arabas pilsonībai. Ir pāris grozījumi, ko esam iesnieguši, kas, manuprāt, ir ļoti liederīgi, e, un ne tikai par to, ka cilvēki nezina savas tiesības, bet tāpēc, ka viņiem ir jāspēj efektīvi tās īstenot, un nerad viņi to nevar e, virkni grozījumu par nediskrimināciju, un tad vēl pāris liederīgi grozījumu par pilsoņu iniciatīvām un individuālajām tiesībām, kas jau ir iekļauts pamatiesību hartā. Un visbeidzot, pāris interesantu grozījumu, kuros runājam ne tikai par līdzdalības tiesībām, bet arī par demokrātisku viedokļu veidošanu un politiskiem procesiem, kā arī labāk informāciju par tādām lietām kā lūgumrakstu komiteja un eh, tiesībām sniegt lūgumrakstus tur un tam līdzīgi. Tātad šeit ļoti plaši dažādi šie grozījumi, bet es ceru, ka mums izdosies rast kaut kādu kopsaucēju, kompromisu grozījumus. Nu, ir pāris grozījumi tiešām, ko es, kas, manuprāt, ir varbūt iet mazliet pārāk tālu, bet domāju, ka kopumā tas tomēr mums grūtības neradīs. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk, ne, es atvainojos, Bekerkungs. Bekerkungs vispirms. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī gribētu teikt, ka Figaredo kundze ziņojums noteikti ir ļoti vērtīgs. Tas ir skaidrs saskatāms, ka vienprātība tiešām ir. Gribētu uzsvērt eh, to, nepieskaroties detaļām, ka eh, šī pilsoņa iniciatīva, tas, ka tā, šāda iespēja pilsoņiem, ka tas ir ļoti svarīgi, un mums ir ļoti liela interese par to, ka, nu, man viedokļi raugoties jau agrāk tā saucamajās Eiropas gados, nedrīkstat atkārtot vienu kļūdu, proti pārāk maz budžeta paredzēt šo jautājumu risināšanai. Šeit gan arī vai nav nekādu rīcības iespēju. Ir īpaši tādēļ, ka viena no galvenajām problēmām, kas eksistē, ir tieši tās, kā Eiropas pilsoņiem trūks zināšana par viņu Eiropas pilsoņu tiesībām. Jautājums, kurš pastāstīs ar kādiem līdzakļiem, kas būtu tiešām saprātīgi, es uzskatu, ka šo jautājumu nav atbildēts. Ir nepieciešama rīkoties. Ļoti priecājos, ka grozījumi par šiem atsevišķiem punktiem tam pieskaras. Mums jau nemaz nav vērts sākt runāt par saturu, ja pilsoņi vispār nezin, kādas viņu tiesības Viņi nemaz nezina, ka viņi ir Eiropas Savienības pilsoņi tādā nozīmē, kā mēs to izprotam. Es domāju, ka mums nevajadzētu šeit pakļauties ilūzijai un vajadzētu mēģināt no tā visa dabūt ārā maksimālo. Tas tā tagad nav, bet tas ir uzdevums, ko saskata mūsu komiteja, ka mēs pievēršam uzmanību. Es domāju, ka dalību valstu atbildība ir maksimāla. Un eh, ļoti labi šeit, ka valsts mediji, publiskie mediji Eiropā, viņam jāuzņemas sava loma, gribētu novērst pārpratumu. Ja es atradīšu savu pašu grozījumu 24. Tur vajadzētu būt tā, ka tur ir pārpratums, jo mēdījiem vispār nekas netiek noteikts. Vienkārši tur ir runa par to, ka ir jābūt Eiropas Savienībā uh, tiešām ziņojumiem, informācijai, it īpaši medijos. Protams, ka viņiem ir šāda atbildība ziņot par to. Paldies! Paldies! Nu tad ar uh, referentē vārds. Obrigada a todos. Uh, só para reafirmar que nós iremos então fazer uma proposta. Paldies! Tikai vēlreiz gribēju vēl pateikt, ka pilnīgi noteikti nāksim klajā ar kompromisu priekšlikumiem, ņemsim vērā šīs debatas, izstādāšu kompromisu grozījumus un tos tad attiecīgi jums arī nosūtīšu. Paldies! Lieliski, paldies, turpina priekšsadatāji. Nu tad mūsu pēdējais darba kārtības punkts šo pēcpusdienu ir punkts numur 21. Saprotu, ka mūsu referente liks mums priekšā, cim redzot, grozījumu, kompromisu grozījumus, ko, uh, kur, pēc, par kuriem balsosim 29. Eh, februārī un 1. martā. Un Libe komitejai balsojums būs, nu tad acīm redzot, 12. aprīlī. Ne, tas ir priekšpēdējais darba kārtība punkts saskaņā ar darba kārtības grozījumiem, ko pieņēmām šorīt. Tātad 230 grozījumi, kas iesniegti, kas saistīts ar drošības un veselības aizsardzību darbā, saistībā tieši konkrēti ar elektromagnētiskajiem laukiem. Lūdzu, Elizabetē Marinēšu ar tiedošu vārdu, tikai gribu teikt, ka šeit ir viena problēma saistībā ar šo ziņojumu, respektīvi, principiāli ECR grupu pārstāv Džulija Gerlinga. Viņa ir ēnu referente. Uh, Bet viņi vairs nav mūsu komitejas dalībniece, protams, ka viņi var piedalīties mūsu darbā, tāpat kā visi citi šī parlamenta deputāti, bet oficiāli viņš šajā komitejā vairs nav. Nestrādā, un viņa būs jāaizstāja ar kādu citu, kas vēl nav noticis. Referents kundze, lūdzu jums vārds. Paldies priekšādātāji. Jā, esam saņēmuši 233 grozījumus. No tiem gandrīz 90 nāk no zaļo grupas, pārējie tiek līdzīgi sadalīti starp visām politiskajām grupām. Vēlējos teikt eh, paldies visiem ēnu referentiem, īpaši no sociālistu un demokrātu grupas Silvanai Raptī, Līsai Līnai, savukārt no tautas partijas, un Gribu arī Garlings kundzei teikt lielu paldies, kas bija jānu referenta no NCR grupas, kā arī Tusas kungam, kas savukārt pārstāv goju. E. Mūsu darbs pilnīgi noteikti lielā mērā bija uh, saistīts ar tām sanāksmēm, ko organizējām pirms tam, apgūstot šo tematu. Nu, lūk, šie grozījumi tad nāca kā sekas tam visam lai kāds arī nebūtu vispārējais kontakts, nu, zināmā mērā liek mums izkļūt no tā strupceļa, kurā esam iekļuvuši saistībā ar šo direktīvu, kas izstrādāta 2004. gadā un kur nevarēja piemērot. Īstenošanas eh, process paredz, ies, uzsākt to paredzēt šī gada 30. aprīlī, un tāpēc mums ir pienākums izstrādāt jaunas direktīvas tekstu, kas, tiktu, kas varētu būt praktiski īstenojumi un kurā turklāt ņemtas vērā visas tās derogācijas un vajadzīgās atkāpes, kas nepieciešams konkrētajā situācijā, jo tieši tādēļ šo pašreizējo direktīvu nevarēja piemērot īpaši medicīnas aprūpas jomā. Jo Jo, lūk, šie elektromagnetiskie lauki, protams, ir saistīti arī ar zināmām ārstēšanas metodēm un skeneriem, kur tie savukārt ir ārkārtīgi vajadzīgi. Slimību, tādām slimībām, tādu slimību gadījumos, kā, piemēram, vēzis un tā tālāk, eh, tīri neiroloģiskā līmenī skaidri redzam, ka tā tad ir pilnīgi noteikti jāpielāgot šī 2004. gada direktīva, kas nebija, kur nebija iespējams īstenot tā, lai tā no, nu, panāktu līdzsvarot situāciju, Eh, kur tiek ņemtu vērā gan nepieciešība aizsargāt darba ņēmēju veselību no elektromagnetiskiem laukiem, bet vienlaicīgi, kas saglabā iespēju izmantot šāda veida elektromagnētiskos laukus tajās jomās, kur tas ir vajadzīgs un absolūti nepieciešams. Īpaši medicīnas jomā. Tātad mēs kopīgiem spēkiem centāmies nonākt pie līdzsvarota teksta, bet ļoti labi zinām, ka darba ņēmējiem savukārt, eh, pāraugot šo direktīvu, eh, ir jāparedz noteikumi, kas eh, ļautu pārbaudīt viņu veselību. Nav pilnībā zinātniski pierādītas dažādas idejas, bet, protams, ka kaut kāda evolūcija šā ziņā ir, un varētu būt, ka šāds veselības pārbaudas pilnīgi noteikti ir nepieciešams. Esam iesnieguši arī vairākus grozījumus par to. Esam paredzējuši arī tālāku pārskatīšanu regulāri, ik pēc pieciem gadiem attiecībā šo tekstu. Otrais, ko gribēju teikt, ko uzskatu par svarīgi, ir tas, ka grozījumi vairāk vai mazāk ņem vērā nepieciešamību izmantot elektromagnētiskos laukus medicīnā. Par to, protams, varam runāt atkal un atkal, bet zināmā mērā ir panākta vienprātība. Mm, neviens no mums nevēlētos tapt piemeklēts no tādas slimības, kuras, kura jāārstē ar šādiem elektromagnetisko lauku iekārtu palīdzību. Bet tas, protams, ir, varētu būt vajadzīgs terapeitiskos nolūkos. Neviens no mums negribētu, ka šādā ļaunā gadījumā, ļaunā situācijā nedrīkstētu izmantot elektromagnetiskos laukus, eh, lai slimību ārstētu. Nu, tā tad eh, tieši tāpēc arī šī jaunā direktīva tiek sagatavot. Trešais punkts par kuru ir iznās ļoti aktīvas diskusijas starp eh, politiskajām grupām. Un te runājam par to ietekmi, sekām, eh, potenciālajām sekām, kas gan šobrīd vēl nav pierādīti, bet kas teorētiski varētu pastāvēt, un tāpēc mums jābūt ļoti uzmanīgiem. Ceturtā svarīgā lieta visā šajā kon konkrētajā grozījuma kontekstā ir tas, ka nepieciešams izglītot darba ņēmējus. Tos darba ņēmējus, kas tiek pakļauti elektromagnetisko lauku iedarbībai, ir eh, varbūt jāgatavo atsevišķs vēl dokuments par to, kā tiek, piemēram, tālāk piemērotas paraugu prakses šajā jomā Eiropā eh, nu, izmantojot atsevišķu dalību valstu sasniegumus un tam līdzīgi, tā lai tās varētu īstenot arī citur. Un tas, nu, tā teikt, nāktu par labu visiem. Un visbeidzot, tiek eh, atsevišķi deputāti ierosina arī ierobežot šo e, pakļautības skaitlību, mērvienības, nu, e, dien, uz vienas dienas devu tā tad. Nu, es domāju, ka jā, par to šobrīd ir diskusijas un, protams, ka šie, šai pakļautībai jābūt pēc iespējas minimālai. Es turklāt esmu saņēmusi vēstuli arī no Karimas Delī, kas nevarēja šodien būt klāta. kas saka, ka ir, protams, eh, vajadzētu pilnīgi noteikti darba grupas eh, diskusijas organizēt atklātā, atvērtā veidā, vienlaicīgi nodrošināt līdzsvaru starp darbiņēmēju aizsardzību un piekļuvu labākajiem medicīniskajiem eh, pasākumiem, mēriem, kas var iekļaut, iekļaut šo lauku izmantošanu. Un lūk, par šiem punktiem runājot eh, savā vēstulē, viņi tātad dara man zināmu savu viedokli un eh, arī nāk lejā ar zināmiem grozījumiem. Bet viņi neko nemin, ka viņi būtu pret kādiem grozījumiem. Konsultāciju procesa ietvaros es noskaidroju, un to var jums arī pateikt, ka visi esam faktiski pakļauti elektromagnētisko lauku iedarbībai. Daži no mums e, vairāk, un daži no mums ļoti dzīvīgi e, izsakās par to, citi savukārt to pat nav pamanījuši un tā tālāk. Nu, piemēram, no rīta, kad vīrieši skuja bārdas, dāmas savukārt žāvē matus un jūsu rokā faktiski jau ir aparāts, kas rada elektromagnetisko laiku. Un tāpēc redzam, ka vienlaicīgi, protams, mums jāņem vērā darba ņēmēja veselība, par to esam uh, skaidri pārliecināti, jo viņi tiek pakļauti sava darba dēļ eh, elektromagnetiskajiem laikiem, un viņi nevar no tiem izvairīties. Uh, Bet, protams, ka daudz priekšrocību šādā gadījumā, šādas aizsardzības rezultātā būtu tieši viņa veselībai, viņa darbaņēmē veselībai. Tālāk Līnas kundzei došu vārdu, viņa ir šeit mūsu klāt. Un pēc tam došu vārdu Raptī kundzei, bet vispirms Līnas kundzei vārds lūdzu. Uh, Jā, tā ir nākošās nedēļas beigās pamatīšu jūsu um, jūsu um, komitejas ceru, ka jūs būsiet klāt 18.31. februārī uz atvadu balīti. Es augstu vērtēju um, jūsu ziņojumu. Eh, es domāju, mm, te nav ko daudz stāstīt par šiem grozījumiem. Eh, pie šī tēma strādājam kopš 2004. gada. Esmu gandarīta, ka, šī, ka tagad gaisotnē attiecībā pret šo tematu ir atšķirīgi. 2004. gadā eh, tas bija tāds blakus temats, un tagad esmu priecīgi piedzīvot, ka komitejai tas ir svarīgs. Mums ir eh, jānodrošina, ka šis starojums elektromagnētiskais lauks ir. Uh, Eh, ne, nepārsniedz noteiktos eh, sliekšņus. Eh, tad kompromiss būtu tāds, ka tā tad sliekšņa, jeb šie maksimālie lielumi netiek pārsniegti, un tad var, tas būtu vienīgais noteikums šai direktīvā. Ļoti svarīgi Eh, ja tiek izmantoti eh, skeneri eh, lidostās, ja tie netiks izmantoti, tad iespējams, ka jā, nāves gadījumi Eiropā būs vēl vairāk. Ir runa par skeneriem slimnīcās. Tie ir jāizmanto, tie tur noderīgi. Bet ir fakts, ka mēs nezinām, kāda ir ilgtermiņa, mm, kādas ir ilgtermiņa sekas no pakļautības elektromagnetiskiem laukam. bet iespējams, ka būs zinātniski pētījumi par ilgtermiņa sekām, un mums eh, tie ir pastāvīgi jāuzrauga, jo visticamāk, ka būs ilgtermiņa eh, sekas, un eh, ja par to būs zinātniski pētījumi, tad mums tie ir jāpētīs. Katrā ziņā mums tiem jāpievērš uzmanība, katrā ziņā skaidrs, ka Eh, ka mm, tomēr nedrīkst tūlīt pat automātiski izstrādāt jaunu direktīvu. Mums vienkārši tiem ir jāpievērš uzmanība un jā, jāskatās, vai kā tas attiec uz direktīvu. Eh, katrā ziņā tagad moratorijas tiek paplašināts, bet runāju par konkrētajiem grozījumiem, kurus es iesniedzu. 69. grozījums. Tā jā, ir runa par mehāniskām ierīcēm, par iekārtām. Uh, E, šīm iekārtām ir, ir jābūt drošām, un arī to operatoriem jābūt drošiem, un jānosaka konkrēti nosacījumi šo iekārtu ražotājiem, un tāpēc ir šāds grozījums. Sep 79. grozījums e, atainot man viedokli, ko pirmo reizi pauda, kad runājām par šo tēmu. Te ir runa par uh, šo iekārtu uzturēšanu. Un 146. grozījums. Um, te ir runa par robežvērtībām. vērtībām Mums ir jānodrošina, ka šajā jomā robežu vērtības nekad netiks pārsniegtas. Tad eh, kāpēc mums ir vajadzīga zinātne, ja mēs jau tagad esam noteikuši robežu vērtības? Kāpēc vajadzīgs īpašs eh, marķējums? Un vēl es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, ka tiek ievērotas eh, darba tiesības, eh, tiek nodrošināti eh, veselība aizsargājoši pasākumi un apmācība personām, kas darbojas ar šādām iestādēm. Tālāk 151. grozījums. Es zinu, ka par to jau ir bijuši runa. Es atgriežos pie ordinālā oriģinālās teksta versijas, kur runa par, uh, par uh, aizsardzības uh, prasībām. Dažās valstīs nav atļauts darba devējam uzdot jautājumu darba ņēmējiem, vai šī sieviete ir stāvoklī. Bet tād, ja šī sieviete strādās ar medicīnisku aprīkojumu, tad šāds uzdevums, šādu jautājumu drīkst uzdot. 160. grozījums veselības uzraudzība. Te es pieliku klāt eh, valsts tiesību aktiem un praksei. Dažkārt eh, noteikums ievieš eh, darba devējs, dažkārt to ieviešanu finansē valsts, bet katrā ziņā es gribu noteikt, lai tos ievieš valsts atbilstīgi valsts tiesību aktiem un praksē. Es tiešām ceru, ka beigu beigās uh, mēs dabūsim šo ziņojumu cauri, ka tas tiks atbalstīs, tiks atbalstīs, ka mēs no vienas puses aizsargāsim darba ņēmējus, taču arī tas nebūs pārāk smags loks darba devējiem. Jānodrošina, ka šie MRI skaneri e, netiek iekļauti robežu vērtībās. Jo es jau sacīju 2004. gadā, ja mēs to nedara, nedarīsim, paldies Dievam, komisija iekla, ieklausījās mūsu argumentā, eh, tad, eh, tad eh, pateicoties tam šī, šīs medicīnas ies, ierīces ir lietojams. Un moratorijas tika izsludināts. Un es zinu, ka mēs vēl uzturēsim kontaktu arī pēc nākošās nedēļas beigām. Liels paldies! Paldies, Beres kundze, saka Raptī kundze, un tad nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs gribētu vēlreiz pateikties referentei Šartie kundzei par viņas ļoti labo darbu. Vēl gribu pateikties viņai par lielisko sadarbību, ko piedzīvojam. Vēl es gribētu piebilst eh, problemātiku, kas mani nogardina. Jūs pieminējāt eh, Uh, uh, matu žāvētāju. Es uh, um, saprotu, ka mēs te vairums esam sievietes, un jautājums, cik bieži mēs uh, žāvējam matus ar matu žāvētāju. Mēs te, te varam uh, uh, atklāt vēl veselu jaunu sādaļu par to, uh, kādiem ir jābūt da darba apstākļiem. Uh, frizieriem, un es saprotu, Krist, mana kolēģi Kristensen kundze runāšu, domā par šo uh, elekt, elektrisko matu griešanu. Uh, Šatie kundze, jūs te par daudz uh, sacījāt, varētu domāt, ka vajadzīga jauna direktīva. Tagad runājot par grozījumiem, tos iesniedz kopā ar manu ļoti labu kolēģi un eh, ļoti, ļoti pieredzējušu cilvēku. Stevenu Hughesu, viņš ir tiešām speciālists elektromagnetiskajos laukos. Šie grozījumi izvirzīja mums trīs mērķus. Mūsu mērķi bija trīs. Pirmkārt, lai tiktu aizsargāti eh, darba devēji, darba ņemēji un pētnieki ar augstākām prasībām nekā citi. Otrais mērķis ir Uh, slimnieki, jo īpaši jūtīgi slimniekā bērni vai garīgi atpalikuši cilvēki, kad viņi tiek pakļauti uh, šīm uh, testiem tikai tādos gadījumos, ka tie ir īstenībā tikai MRI. E, tas ir MRI tik lietots tikai tad, ja neko citu nevar darīt. Uh, Un treškārt, lai uh, tiktu izmantoti zinātniski pētījumi, kuriem attīstoties arī jāgroza direktīva. Tālāk, mēs aicinām svītrot um, uh, kā svītrot uh, ilg, ilgtermiņa sekas eh, no elektromagnetiskā lauka. Jūs jau skaidrojat, kāpēc tas nebūtu pieejams, eh, pieņemams. Tikai minēšu to, ka pat labā nav uzticama zinātnisku uh, datu par to, ka šādu seku nav. Tātad, tātad te mums ir jābalstās uz 1989. gada direktīvas ietvaru. Un vēl, lai tuvāko piecu gadu laikā šī direktīva tiktu pārskatīta, lai tādā veidā mēs ņemtu vērā jebkurus jaunos datus eh, darba ņēmēju aizsardzības labā. Tālāk izņēmumi, piemēram, eh, eh, medicīnas personāls, kam ir jābūt slimnieku tūmā īstenojot eh, šos pētījumus, šos testus, vai arī, piemēram, armijas personāls. Šādos gadījumos dalībvalstīm ir jāizteno papildu drošības pasākumu un jā, jādod skaidrs norādes, kā jārīkojas ar šādām iestādēm, cet, eh, ierīcēm. Ceturkārt, mēs negribam. Uh, lai, te, eh, lai tiktu pakļauti vēl citi cilvēki šādiem, šādam magnetiskam laukam bez vajadzības. Un tad eh, tālāk runājot par chronoloģisko uh, grafiku, Elizabete arī kaut ko par to sacīja. Mēs zinām šeit, uh, Eiropas parlamentā, tie, kas šeit ir agrāk strādājuši, labāk to zina, ka nav runa tikai par uh, Uh, balsu apkopošanu un par mūsu ziņojumu dabūšanu cauri. Mūsu mērķis ir šāds, lai tas, ko mēs pieņemam, tiešām tiktu īstenots praksē, lai no tā gūtu labumu Eiropas iedzīvotāji. Līdz ar to grafiks ir ļoti svarīgs. Mēs gaidām uh, e- Eiropas komisijas priekšlikumu Eiropas komisija ir aicinājusi paildzināt šīs uh, direktīvas skatīšanu vēl par diviem gadiem, tad jautājums, kāpēc mēs te tā cenšamies kaut ko ātri dabūt. Un nobeigumā, noklausījusies Elizabetē, gribu aicināt mums vienoties par vienu gadu. Tik daudz pieņem, tik daudz būs vajadzīgs viens gads, lai pabeigtu ar visām iestādēm mūsu sarunas, jo citādi eh, darba ņēmēji vienkārši paliks eh, karājumies gaisā. Mums taču viņi ir jāaizsargā. Un eh, mums taču arī jā, jāaizsargā tāpat arī pacienti. Liels paldies, ar to tad beidzu. Merci, uh, monsieur Clark, puis monsieur Helmer. Paldies, Klarka kungs un tad Helmer kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es atceros, ka divi e, eksperti no St. Tomas e, slimnīcas un Bārta slimnīcas e, atzina, ka Viņa nebija laimīga par to, ka patiesībā šī MRI skenera robežvērtības bija pārāk zemas un līdz ar to reāli nevarēja īstenot savu darbu. Es nosūdīju 40 uh, lapas bužu biežo tehnisko grāmatiņu uh, karaliskai mm, ārstu koledžai. Viens no ekspertiem šodien bija, uh, bija Briselē, un viņš man kaut ko pastāstīja, ka viņš eh, būtu priecīgs, ja robežu vērtības MRI skeneriem tiktu pārskatīts, taču vēl ir citas problemātiskas lietas. Viņš īpaši vēlējās, lai komiteja atzīst un pieņem trešo un ceturto pielikumu, jo, redzat, tajos ir minēti izņēmumi. Es pieņemu, ka tos ierosināja komisija Šī izņēma ļauj medicīnas personālam zināmos gadījumos palikt kopā ar slimnieku, tad, kad skenēšana turpinās notiek. Tādos gadījumos, kad uh, testi tiek uh, īstenot uz uh, maziem bērniem, es varu iedomāties, ka šie bērni jūtas nedroši tad, ja medicīniskais personāls nav viņu tūmā. Es arī pats pirms mēneša uh, biju šādā situācijā 20 minūtes uh, aparāts klikšķēju un, un nevarēju saprast, kas notiek. Jāņem vērā, ka ir arī cilvēki invalīdi, kur, kuriem tas būtu īpaši aktuāli. Un tad vēl arī uh, ir pacienti, kuriem līdztekus skenēšanai vēl ir jāveic cita medicīniska aprūpe. Tātad medicīniskais personāls šādos gadījumos ir tajā pašā telpā, kur uh, atrodas šīs iekārtas un pacients. Tāpēc es gribētu aicināt, lai komiteja pilnīgi atbalsta trešo un ceturto pielikumu visā pilnībā. Ja tā notiks, tad uh, citādi man viss ir pieņemams. Helmer kungs un tad Gerling kundze. Priekšsēdētājs kundze, vai ar jūsu atļauju es varētu palūkt, lai Gerlings kundze vispirms runā un pēc tam tad uzstāšos es, ja viņa pati tam piekrīt. Thank you. Um, can I say thank you also? Paldies. Pateicos uh, Morīna Šartjē kundzei par viņas uh, lielisko sadarbību. Es ceru, ka mēs turpināsim darbu šādā gaisotnē. Uh, Protams, šis jautājums ir ļoti svarīgs, un mums tagad ir otrā iespēja dabūt to pareizi. Cerams, ka tā arī notiks, ņemot vairāk arī laika, mums tagad ir vairāk šīs, šī temata sarežģītība, tiešām ir bijusi mums par izaicinājumu visiem. Un tāpēc ir ļoti grūti panākt vienošanos. Taču ir divi vienkārši jautājums, kuriem mums ir jāatbilst kādi ir riski darbiniekiem un kā vislabāk nodrošināt, ka darbinieki no šiem riskiem tiek aizsargāti. Es nācu klajā ar vairākiem grozījumiem, kuru, kuri, kā ceru, tiks labvēlīgi pieņemti. Pasaules veselības organizācija ir īstenojusi pētījumu par magnetiskā uh, lauka ietekmi uz cilvēku ķermeni. Un sākotnējā direktīvā bija zināmas problēmas, kuras mēs tagad mēģinam risināt. Toreiz eh, mm, netika izmantota uz zinātniskiem datiem pamatota pieeja. Un toreiz eh, vairāk vadījās no, nu tā, laikam nebūtu pareizi no manas puses teikt, mājiņticība. Tātad šoreiz mēs gribam balstīties uz zinātniskiem pētījumiem, Tā tad mēs varam šeit skatīt tikai īstermiņa ietekmi. Daudzi grozījumi aicina veikt pārskatīšanu sadarbības gaisotnē. Mm, esmu priecīga, ka mm, pieņemt šo priekšlikumu piecu gadu laikā pārskatīt eh, direktīvu saskaņā ar jaunākajiem zinātniskiem datiem, taču piekrītu tam, ka nebūtu pareizi pieprasīt jau tagad, ka pēc pieciem gadiem būtu jauna direktīva. Iespējams, ka tāda zinātniska pētījuma īsti nebūs, vai arī tie arī nebūs tik viennozīmīgi, tāpēc šāda ideja nevar pielikt, eh, pieprasīt. Ņemot vērā to, ka mēs mm, nemaz tik ļoti daudz par šo lietu nezinām, mēs nevaram arī kaut ko skaidri pieprasīt. Es domāju, mums ir jābūt realistiski noskaņotiem, kad mēs strādājam pie šīs direktīvas eh, tuvāko nedēļu laikā, jo jāsaprot eh, arī dalībvalsts iespējami pretestīt, mums jābūt pragmatiskiem. Katrā ziņā es eh, piekrītu izņēmumam attiecībā uz darbiniekiem, kas strādā ar MRI, tāpat kā Klārka kungs, arī es nesen tika pakļauta šādam skenerim. Uh, Ja mēs turpināsim lietot šo tehnoloģiju, tad šai direktīvā ir jāiekļauj medicīnas personāls un dažādi zinātniskie pētījumi. Protams, manai grupai jau īpaši svarīgi ir personāla aizsargāšana. Es iestāšos pret jebkādiem grozījumiem, kur par mēķi izvirza atteikties no šādiem izņēmumiem. conclusion... Es esmu pret izņēmumiem. Es esmu pret uh, izņēmumu atcelšanu attiecībā uz uh, uh, bruņotojas spēko strādājošajiem. Uh, es uh, uh, nododu savus, uh, savu darbu uh, kolēģei. Uh, un viņi labprāt pie tā strādās. Jums, kolēģi, pirmajam vārds, tāpēc, ka jūs bijāt, eh, nu, tā teikt, eh, jau pieteicies Helmerkungs. Nu, tad lūdzu, jums došu tālāk vārdu, un pēc tam došu vārdu komisijas pārstāvam. Helmerkungs, lūdzu. Paldies, priekšādātāji! Nu, man jāsaka, ka man tiešām ir tāda sajūta, ka mani, mani mazliet atstāja ārpus visu šī. Man jāinformē kolēģi, ka man nekad nemožam nav izdarīt šāda magnetiskās rezonances uh, pārbauda. Izteikšos ļoti tomēr īsi, varbūt, ka man līdz ar to pavcies, bet daudz punktu tika atkārtot, esam par to daudz reižu runājuši. Uh, Un pirms līdz Līna dodas prom, es gribētu riskēt, nu, varbūt ar to iespēju varētu apdraudēt viņas astāto mantojumu, bet es gribētu teikt, ka es piekrītu gandrīz pilnīgi visam, ko viņa saka. Pilnībā piekrītu, nu dien. Īpaši attiecībā uz šo MRI eh, izņēmumu, kas jāatstāja spēkā. Uh, Un esmu pārliecināts, ka kolēģi arī jūs esat saņēmuši daudz vēstuļu no dažādiem mediķiem un tā tālāk, kas mudina mūs tieši uz šādu rīcību. Nu, un, protams, arī šis punkts par īstermiņa sēku ņemšanu vērā nevis ilgtermiņa sakām, kas nav pierādīts. Bet vēl viens komentārs. Man eh, ienāca prātā, ka piedāvājot izņēmumu MRI skeneriem, uh, tātad elektromagnētiskās rezonanses skeneriem, mēs kā nemediķi varam ļoti aptuveni saprast, eh, kas tas ir, un varam tikai nojaust, cik svarīgi tas ir. Un beidzot, beidzot esam sapratoši, ka risks neko nedarīt ir jās, jāatsver pret to risku, kas rodas, ja kaut ko darām. Bet, eh, nu, jāsaka, varbūt man ienāk prātā, varbūt ir arī kaut kur zinātniskajā uh, jomā vai kaut kur ir iespējams izstrādāt kaut kāda veida alternatīvas, kas varbūt ir tikpat veiksmīgas, bet kas varbūt patērē, kas varbūt rada maz mazāk elektromagnētisko lauku nekā šie skeneri. Nu, varbūt mums vajadzētu paturēt acis vaļā pret šādām iespējām attīstībām, tai, attīstībām tajā gadījumā, ja kaut kas tāds parādītos. Paldies! Atgādināšu, ka ka šāda veida hierarhija nebūtu nav tik dabiska. Tomas Mans tagad un pēc tam komisijas pārstāvim vārds. Madame la Prezidente. Paldies, priekšādātājs kundze. Vispirms eh, paldies Elizabete eh, par šo ļoti labo ziņojumu, kas ir ļoti detalizēts Un gribētu teikt, ka, eh, ja mums ir pētniecības rezultāti, tiem ir jābūt uh, paļāvīgiem, un tas uh, tiešām ir šajā ziņojumā. Uh, Līnas, sēž, Līnas kundze sēž pašā, um, es esmu beigās tālu, bet tu paliksi mums ļoti tuvu, vienalga, kur tu būsi. Rodžeram gribētu uh, pastāstīt, es tur kādreiz spēlēju tenisu, man bija negadījums, un tur bija mani tādā caurulē, uh, laida iekšā tāda caurule, tu pilnīgi klaustrofobiskā situācijā nonāca, un tu jau tas nezinu tā kā aprakts. Bet, acīm redzot, tas savādāk nav iespējams. Rodžer, tā kā tu tur esi iekšā, to tāda pieredze nav, tad pēkšņi atskan uh, uh, trokšņi, un tev liekas, ka tas pilnīgā katastrofā. Tu zini, mēs vīrieši vienmēr esam stipri, mēs varam izturēt visu, bet tikai ne kaut ko tādu. Un tu pēc tam naktīs redzi jaunus sapņus par to. Tas varbūt tā no prakses, bet šķiet, ka tas ir svarīgi, tas ir vajadzīgs un tas ir eh, jādara. Mēs esam stipri un cietīsim un izturēsim. Elizabete, es esmu iesniedzis tomēr dažu grozījumus. Es zinu, ka tie pagaidām man nedabūs vairāk, bet varbūt tomēr ir iespēja. Jūs teicāt, ka jūs gribat izņēmumu par maksimāliem vērtībām uh, attiecībā uz eh, apstarojumu. Uh, iekārtām ar pamatojumu, ka personāls ir īpaši jāsargā, bet vai tad nebūtu sekas tādas, ja, tad, ja būs šī magnetiska tehniska uh, MT uh, apstarojums, ja būs intervāli pacientam jāsamazina uh, ar lielu risku, ka acīm redzot šis uh, aparāts ir ārkārtīgi svarīgs un uh, pagaidām nav tādas saprātīgas vērtības. Vai nepastāv risks, ka būs nevienlīdzīga attieksme attiecībā uz tiem, kas šajā jomā strādā? Uh, Esmu runājis ar deputātiem, kas paši ir ārsti. Viņi teica, Tomas, mums ir vajadzīgi izņēmumi, bet vai ir pareizi, ka mēs sakām, ka mums būs izņēmumi ar aizsardzības regulējumiem, vai tad būs pirmās un otrās šķiras darba ņēmēji, vai par to varēsim atbildēt, vai nav nepieciešams parūpēties par to, ka attiecīgie uzņēmumi ražo aparātus, kur apstarojums arvien vairāk tiek samazināts, lai mēs varētu teikt, ka mums ir pietiekams skaits iespēju uh, saprātīgi strādāt ar pacientiem. Vairākās dalībvalstīs attieksme par to ir atšķirīga. Zinu, ka Vācijā tiek strādāts pie tā, ka tiek izstrādāts kompromiss. Pagādnēms jums vēl nevaru pateikt, kā tas beigsies, bet ne tikai kā aizstāja personu toreiz, bet kāds, kas ir šeit runājis ar kolēģiem par, parlamentā, mums ir bijušas pretrunīgas diskusijas. Varbūt, ka to vēl varētu pārnāt. Man ir vesela virkne grozījumu, varbūt, ka man būs mazākums. Uh, bet varbūt mēs varētu savākt argumentus, lai beigās tomēr būtu tāds variants, par ko mēs varētu pateikt, mēs varam iet kopā pa šo tiltu. Es ļoti par to priecātos, ne tikai attiecībā uz Elizabeti, bet arī attiecībā uz citiem, kas izteica savus viedokļus. Paldies! Merci. Alors, euh, nous avons deux... Paldies. Nu, tātad tālāk mums ir komisijas pārstāvis šeit, dosim viņam vārdu. Lūdzu, jūs esat divi šeit pārstāvi, nu izvēlieties, kurš tad no jums runās. Uh, jo, atklāt sakot, mums nav laika dot jums abiem vārdu. Lūdzu. Silvas kungs, paldies priekšādātāji. Iesākumā gribēju pastāstīt, ka komisija šodien ir pieņēmusi direktīvu 2012. gada 12.003. Te ir direktīva, kas par diviem gadiem pagarina šo termiņu 2004. Eh, gada direktīvas īstenošanai attiecībā lūk uz šiem elektromagnētiskajiem laukiem. Tas nozīmē, ka komisija ir pieņēmusi šo lēmumu, lai izvairītos no tādas situācijas, eh, kas atsevišķās situācijās novestu pie tādas situācijas, kur 30. aprīlī šogad eh, būtu jāizteno kaut kas tāds, kas vēl nav piemērots, ja šī direktīva gal galā vēl nebūtu pilnībā saskaņota un pārskatīta. Un, nu, protams, ka tāda situācija pastāv, iespējamība pastāv, jo, jāsaka, viedokļu atšķirības ir ļoti dažādas, to esam jau dzirdējuši diskusijās gan šeit, gan komit, gan padomē, gan citur. Tā tad ir vēl divi papildus gadi, mēs uzskatām, ka tas ir pietiekami saprātīgs laika periods Um, ar tādu zinām pat drošības maržu, lai nonāktu pie pārdomāta risinājuma, informēta lēmuma gan padomē, gan komisijā, gan parlamentā. Un nu, tad mēs visi kopā varam nonākt pie kaut kāda līdzsvarot risinājuma. Turklāt šodien esam parlamentam un padomē arī nodevuši visās iespējamās valodu versijās šo te direktīvu. Kas attiecas uz um, lietas būtību. Mēs šobrīd uzstājam uz to pozīciju, kas ir 2011. gada jūnija pozīcija, kad ierosinājām pārskatīt minēto direktīvu. Mums ir nepieciešama tāda direktīva, kas būtu līdzsvarota, kas varētu vienlaicīgi aizsargāt gan darbaņēmēju intereses, respektīvi tos cilvēkus, kuriem ir vajadzīga aizsardzība pret šo apstarojumu e, darbā, kas, nu, kad viņi darbdē tiek tādam pakļauti, nosakot kaut kāda veida obligātās minimālās ekspozīcijas vērtības. Un no otras puses, protams, ir vajadzīga pasākuma, kas, paļaut, kas ļautu darba devējiem īstenot preventīvus profilakses pasākumus attiecībā, lūk, piemēram, uz informāciju, informācijas sniegšanu, medicīniskām pārbaudēm, tajos gadījumos, kad eh, darbiņiem ir tiek pakļaut elektromagnetiskiem laukiem. Un šai direktīvai, protams, ir jābūt tāpat laikā reāli īstenojumai. Eh, jāņem vērā tā pieredze, ko guvām kopš 2004. gada, eh, kad atsevišķus aspektus nepietiekam apsvēra direktīvas sagatavotāji, to starp arī komisijā, kas, zināmā mērā, kam jāuzņemas šī atbildība par Eh, šo izgāšanos un jāturpina diskusijas. Toreiz diskusijās, netik, eh, šoreiz diskusijās jāņem vērā šo pēdējo gadu pieredze. Tā, lai eh, šos pasākumus, efektīvos sasadības pasākumus varētu atbilstīgi arī īstenot attiecībā uz visiem darba ņēmējumiem, kas tiek pakļauti elektromagnetiskajiem laukiem. Un tas neatiec tikai vienīgi uz medicīnas jomas darbiniekiem, nē, te runājam par darba ņēmējiem, piemēram, arī daudz kur citur. Uh, Eh, ir, piemēram, iespējami arī izņēmumi, protams, kontrolēt izņēmumu atsevišķās jomās, ne tikai medicīnā. Tātad izņēmumi tikai kontrē, kont, konkrētu eh, robežu lielumu piemērošanas gadījumos un šādiem gadījumiem. Bet, nu, tātad papildus vēl Ir vēl miljoniem darba ņēmēji, kas gaida šo labāko aizsardzību un šos pasākumus, ko pieņemsim, un tāpēc mums pilnīgi noteikti mūsu darbs ir jāpātrina, nu tā, lai šis lēmums varētu tikt pieņemts pēc iespējas ātrāk. Paldies, nu tad tālāk referentē vārds vēl. Jāņem vērā visu, kas tika teikts, ko teica ānu referenti un tās domas, ko viņi vēlēja īpaši uz, vēlējās īpaši uzsvērt, no nu, nožēlu. Jāsaka, man eh, tiešām žēl, ka Līzelīna dosies prom. Viņa tiešām bija tāda karotāja par šo jautājumu. Un uh, pilnīgi noteikti viņas ieguldījums bija neatsverams, lai spētu strādāt pie šī darba. Un šis darbs nebūtu bijis iespējams bez viņas paveiktā. Es ceru, ka, lai kur viņa arī dotos, viņa turpinās mums palīdzēt. Gribu turklāt teikt, ka tieši tā kā viņi teica, šie izņēmumi ir ārkārtīgi būtiski attiecībā uz e, elektromagnetiskās rezonanses skaneriem. Un turklāt e, gribu priekšsādātāji uz, uzstāt uz to, ka šobrīd tehnoloģijas ķirurģijas jomās, protams, attīstās ļoti strauji. Uh, un arī ļoti augstā līmenī notiek šis ķirurģiskās iejaukšanās. Tās ir iespējams kontrolēt, un ir veids, tas notiek ar šo uh, skeneru attēlveidošanas uh, aparātu palīdzību. Mm, tas notiek dažāda veida slimību posmos, un tāpēc to izmantošana ir ārkārtīgi svarīga pacientiem, un mēs visi varam kļūt par šādiem pacientiem vienā vai otrā savas dzīves posmā. Atgriezīšos pie tā, ko teica Raptīka Unze, un arī to, ko teica komisijas pārstāvs, respektīvi, ka nepieciešams atlikt uz vēlāku laiku piemērošanas datumu 2004. direktīvai. Jo 30. aprīlis tas ir tūlīt, tas būtiski parīt jau. Bet, nu, lieliski komisija to ir izdarījusi. Jā, komisijas tek sagatavotais teksts um, tika saņemts nu, tā, lai mēs varētu par to apspriest. Mēs ļoti strauji ķeramies pie darba, bet tas atnāca pavisam nesen, un mēs zinājām, ka termiņš ir ļoti īss, faktiski nav daudz laika. Mēs e, šai komitejā ļoti daudz ko apspriežam kopīgiem spēkiem, tāpat arī runājam ļoti daudz arī par šo piemērošanas datumu. 30. aprīli. Es uzskatu personīgi ka mēs esam ieinteresēti nevis pārlikt šo uh, datumu uz diviem gadiem. To es jums pateikšu uzreiz. Man liekas, tas ir daudz par tālu. Divi gadi tas ir pārāk ilgs laiks. Es domāju, ka mēs visi esam taču apņēmušies īstenot visu iespējamos centienus, strādāt un darīt, lai šis dokuments virzītos priekš daudz ātrāk. Divi gadi tas ir ļoti garš termiņš tad jau mēs būsim nonākuši pie vēlēšanu kampaņu laika un tam līdzīgi, tam vairs nebūs laika un tam līdzīgi. Nē, un tāpēc es nedomāju, ka tas būtu saprātīgi. Es domāju, ka mums ir atbildība darīt to visu. Tagad Līmas kundze mums to atgādināja. Viņa strādājas jau no 2004. gada pie šī dokumenta. Nu, un tad, ja mēs tagad neturpināsim darbu ar tādu pašu uzrāvienu, tā kā tas noticis tagad, tikpat ātri, tad nekas labs no tā nevar sanākt. Un tāpēc gribat ierosināt saviem parlamentu kolēģiem, nu, maksimāli par gadu atlikt šīs direktīvas spēkā stāšanās brīdi. Tas tāpēc, ka šīs direktīvas nepiemērošana arī būs negatīva. Šī 2004. gada direktīva taču nav īstenojama, to, ne, to nav iespējams īstenot, un tas ir skandāls. Un tas man, atklāt sakot, ļoti uztrauc. Un es negribētu šāda veida negatīvu piemēru slikt priekšā mūsu vēlētājiem. Viņiem liekot domāt, ka Eiropas Savienība nespēja pati norganizēties un paveikt liederīgu darbu. Turklāt aiz, nespēja aizsargāt līdz ar to darba ņēmējus un tos ar pacient, pacient, pacientus. Uh, tāpēc es domāju, priekšādātāji, ka mums šī mobilizēšanās ir jāturpina un jāstrādā strauji. Paldies visiem vēlreiz ēnu referentiem, visiem, kas palīdzēja šai darbā. Darbs lielisks paveikts un liels. Un es pilnīgi noteikti gaidu no jums vēl vairāk šo sarunu gaitā, jo tas, protams, nāks tā, lai mēs varētu gūt panākumus. Paldies! Paldies, saka priekšādātāja referentē, paldies! Nu, tā tad mūsu kalendārā iekļaujam papildus lēmumu, to pieņemsim koordinātoru sanāksmē, izskatīsim šo komisijas priekšlikumu, ko, mums šod, ko tā mums šodien atsūtījusi, un tad pamatojoties attiecīgi uz tās bāzes, balsojums principiāli notiks 13. februārī, ārkārtas sanāksmē Strasbūrā, un gribētu lūgt pilnīgi visus kas, šo, kas nav komitejas locekļi un kas nav politiskie funkcionāri šeit atstāt zāli, jo mēs pārējām pie uh, sanāksmes aizslēgtām durvīm. Lūkšu jūs to darīt ļoti ātri, palieciet ārpusē, ja vēlaties vēl nedaudz apmainīties ar draudzīgiem vārdiem un tā tālāk, to jūs esat laipni lūgti darīt, bet mēs vēlamies ļoti, ļoti ātri un aktīvi arī darboties.